Jā, ja, nimsi bitte Ihre Plätze ein, please. Dārgie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Wir starten. Mēs varam uzsākt mūsu darbu. Ja nav nekādu iebildumu, tad mēs, es varu secināt, ka esošā darba kārtība var tikt arī pieņemta. Ja nav nekādu iebildumu, līdz ar to arī pieņemam darba kārtību. Mums arī ir nodrošināts tulkojums. Diemžēl horvātu, igauņu valoda nav pieejama, kā arī maltiešu, maltu, maltas valoda. Mums ir, es labprāt, Marku Demsverku apsveiktu, kurš arī šodien ir ieradies. Es esmu sveicināts mūsu rindās, arī Frīda Brēfūdas kundze. Es arī labprāt aicinātu Esiet sveicināti! Tad mums arī ir um, apmeklētāja grupa ieradusies šeit sēdē. Nikolai Astruka kunga. Apmeklētāja grupa. Es nezinu, vai viņš jau ir ieradies, bet arī katrā gadījumā esat laipni aicināts. Kā arī ģenerāla direkcijas uh, tulkošanas, uh, tātad 16 16 praktikanti, jeb tā saucamie apmācāmie, arī šeit ir ieradušies un līdz ar to arī klausīsies mūsu sēdē. Tad nākamais punkts tad ir attiecīgā darba seminārs par veselības jautājumiem, tātad jauni ieviestie terapijas medicīnas produkti, kas norisināsies. Tātad tas ir veselības darba grupas um, sēde, tā norisināsies uh, 20. februārī no 1 līdz 14.45 um, telpa A3E2, un kas attiecās uz biodegvielu, tā norisināsies. Un arī tīpaši par tiešo um, zemes izmantošanu arī norisināsies 24. no 14. līdz 6. A3E2 telpā. Un arī būs uh, darba seminārs par um, medicīnas ierīcēm un tas norisināsies 26. februārī no 12.30 līdz 18. telpa ASP 1G2. Varam jau pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Šeit ir runa par automobīļiem un attiecīgo kārtību, kādā jāsasniedz jauno vieglo kravas automobīļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķis 2020 gadam. Šeit mūsu referents ir kolēģis Holgers Krāmers, un līdz ar to arī došu viņam vārdu, lai attiecīgi informētu mūs. Nu, šķiet, ka jūs jau ļoti labi arī apzināties šo jautājumu, jo mēs jau kopīgi par šo arī diskutējam jautājumu. Tas bija diezgan tāds diskutējums jautājums, ja mēs runājam par CO2 un uh, krav, maziem kravas automobīļiem. Tie, kas ir bija ieradušies šajā sēdē, tad ļoti labi apzināmies, ka šeit mēs vairāk runājam par 20-20 gadiem mērķiem, un tie bija diezgan kontroversi pretrunīgi mērķi. Uh, Un, ja mēs runājam par 127 grāmiem un autoparkiem, tad līdz ar to tas bija diezgan sarežģīti sasniegt mērķi šo attiecīgo mm, pus, pusgramu kaut kādā veidā plusā vai minusā iekļaut. Komisijas uzdevums bija līdz, pēd, tātad līdz pēdējiem, līdz iepriekšējiem gadam, tātad attiecīgi izklāstīt visus kārtības un arī pārbaudīt šo kārtību un mērķus, to arī komisija veica, un mūsu uzdevums pašlaik ir arī rēģēt uz komisijas priekšlikumu. Komisija, ko pašlaik uh, kas, eh, kas attiecās uz to tiesību aktu, kas jau izstājies spēkā, tad komisija neko jaunu tur nav neko ieviesus, bet, protams, šeit vēl aizvien ir diskusija par jautājumu, vai šis mērķis 2020 ir pietiekami ambiciozs, vai varbūt tas to vajadzētu uzlabot, vai šeit ir kaut kādi jauni argumenti, jauna informācija, lai kaut ko mainītu. Uh, Es arī, protams, iepriekšējos mēnešos un nedēļ, nedēļās ļoti daudz argumentus uzklausījis, kas attiecās gan pār pret, arī bija uzklausīšana, ko frakcija vai mūsu politiskā grupa noorganizēja. Šeit patiešām varēja uzklausīt ļoti daudz argumentus. Priekšlikuma projektā mēs būtībā nolēmu, ka neko nevajadzētu mainīt 2020 mērķos, jo viens no galvenajiem argumentiem ir tas, ka ka visticamāk mēs pazaudētu un arī apšaubītu šo uzticamību, ja mēs runājam par šiem ilgtermiņu mērķiem, ja mēs jau pirms 20, 20 gadu atkal būtībā pēc diviem gadiem mainam attiecīgos nosacījumus un atkal grozīsim skaitļus. Nu, šeit nevajadzētu būt ļoti lielam eh, transporta līdzekļu ekspertiem, ja mēs zinām, ņemot vērā to, ka vieglo kravas automobīļu darbība, eksploatācija ir ilgāk nekā, ja mēs runājam par smagajiem kravas automobīļiem. Un šodien jau būtībā, ja mēs um, ņemot vērā ražošanas produkciju, tad jau tagad attiecīgie plāni ir uzsākti Un tādēļ šis arguments, ja mēs runājam par šo plānošanas noteikumu, tad tas ir ļoti būtisks un mums nevajadzētu šeit kaut ko grozīt, bet es arī ļoti labi saprotu šo diskusiju, vai mēs vispār kaut ko vēlamies šeit grozīt. Es esmu redzējis attiecīgus pētījums, ka, protams, varētu šos mērķus ambiciozāks izveidot, bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz citiem pētījumiem, tie pierāda to, ka esošo situāciju izvērtējot un izvērtējot šos 147 gramus, tas vispār nav nemazām sasniedzams, ņemot vērā esošo situāciju. Līdz ar to tas parāda man to, ka es, protams, labi apzinos, ka šeit arī katriem pētnieciskiem um, pētnieciskajām organizācijām ir savu politika, bet iespējams, ka tas varētu negatīvi ietekmēt uh, Eh, it īpaši, ja mēs runājam par šo sektoru, jauno vieglu kravas automobīļu sektoru un, un esošos datus, līdz ar to es aicinātu eh, šeit negrozīt 2020 gada mērķus. Man, es pēc divām nedēļām arī stādīšu priekšā Vācijā vienu pētījumu, kas būtībā apstiprina to, ka 147 grami uh, kas, um, ka tas būtībā ir pārāk ambiciozs mērķis, arī, protams, kolēģi ir ieaicināti, ja ir interesēti, arī attiecīgi uzklausīt šo pētījumu. Otrs jautājuma lokus, kas ir ļoti būtisks, tas arī attiecās uz uz šiem kravas automobīļiem. Mēs, protams, šeit nedrīkstam vienkārši te izolēti diskutēt no pārbaudas cikliem, kas ir viens no pamata principiem, un līdz ar to šeit vajadzētu arī attiecīgai regulai ierakstīt, ka vispirms, tad, kad jauns pārbaudas cikls tiek noslēgts un arī tiek izmantots un izmantots, un tiek eksploatēts, un arī būtībā tiek noteikts jauns cikls. Tas nav politisks jautājums, tas ir matemātisks jautājums, jo tajā, jau, tajā posmā, kur šīs parametri, tātad šī pārbaudas cikli, tie parametri, ja mainīgie, mainīgās vērtības tiek izmainīts, nu, piemēram, kāds ātrums, vai, vai šeit ir arī attiecīgais klimata elements. Līdz ar to mans priekšlikums, un es vēl vienreiz to vēlētos uzsvērt, vis, vispirms akceptējiet jauno šo pārbaudas ciklu, un tad pēc tam mēs varam turpināt diskusiju. Ja, tajā gadījumā, ja netiek paredzēts jauns cikls, jūs jau ļoti labi apzināt to, ka šeit ir šo jauno ciklu vajadzētu, ir mērķis nomainīt ar kaut kādu jaunu startautisku pārbaudas instrumentu, bet mēs jau tik ilgi gaidam uz šo pārbaudas ciklu, un ņemot vērā to, ka tas vēl aizvien nav izstrādāts, tad patiešām mums vajadzētu kaut kādā veidā iegūt šīs uzticamos datus, un mēs to varam panākt ar veco pārbaudas ciklu. Un, kas attiecās uz komisijas minēto datumu, kur attiecīgi var izstrādāt mērķi pēc 20-20 gadu. Nu, es nevēlētos šāda veida risinājumu redzēt pirms 2018. gada, ņemot vērā šo pārbaudas ciklu un ņemot vērā šo situāciju, kas ir kravas automobīļu sektorā. Mums pašlaik ir tāda situācija, ka vienkārši situācija pēc 20, 20 gadu ir diezgan tāda miglaina, jo iespējams tehnoloģija attīstās, varbūt tās izmantosim hid, uh, hidroelekt, uh, Um, hidrodzinējs, mēs izmantosim varbūt tās elektrību un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to mēs neapzināmies, kādā veidā šīs tirgus attīstīsies un varbūt tās vajadzētu uh, nu, sniegt vairāk laika, lai mēs varētu padomāt par to, kas tad norisināsies pēc 20-20 gadu. Es arī savā ziņojumā esmu kaut ko ierakstījis, ko komisija neveica. Nu, būtībā šos divus argumentus, šie super, superkredīti, nu, ja mēs runājam par tiem kredītiem, kas attiecās uz CO2 emisiju, uh, šeit attiecīgi arī tiek izmantots tā teikt labāks regulējums, kā to neveikt. Šeit no viens, viens no iemesliem ir tīpaši, ja mēs runājam par šiem vieglajiem kravas automobīļiem un ja mēs runājam par šo statistisko, uh, jeb pilsētas uh, vidi, šeit iespējams ir citāda situācija. Šeit ir iespējams lielāka, uh, lielāks tirgus elektromobilitātei, un varbūt aiz superkredīti būs tāds labāks stimuls, lai investētu jaunajās tehnoloģijās, un tas varētu arī kaut ko izmaksāt uh, nodokļu maksātājiem. Un līdz ar to šeit esam ievies jaunu tādu uh, šo stimulu ieviešanas mehānismu, ka Nu, ņemot vērā šo argumentu, ko komisija vienmēr atkārto, ka mums vajadzētu samazināt atkarību no, um, tātad ne, uh, no fosiliem energoresursiem, un līdz ar to šis ir ļoti labs risinājums, un iespējams to varam arī ieviest šajā automobīļu sektorā, un varbūt tās mēs to varam arī citu, citos sektoros, kā piemēram par autopārku kopšanu vai uzturēšanu, vai arī ņemot vērā šos jaunās tehnoloģijas. Nu, pēdējais teikums Mana eh, ziņojuma projekta ir tā teikt ievads. Eh, šeit ir tāda atvērta vēstule tika saņemta no attiecīgās vidas organizācijas, ko es arī izlasīju un ko arī parakstīja vairāki uzņēmumi. Un tas viens no piemēriem, kas ir tāds ļoti neticams lobija pasākums, un tādēļ man radās viens jautājums, un tas arī parādīja to, ka šī prasība, ka ir nepieciešams 2020 mērķi vēl ambiciozāk uzstādīt, uh, nu, tad tas pat nav īsti saskaņots ar esošajiem nosacījumiem. Līdz ar to, ņemot vērā šo politisko prasību un šo vēstuli, atvērto vēstuli, līdz ar to es iesaistītu visus uh, Uh, visas iesaistītās puses, nu, lūdzu vismaz pār, uh, pārbaudiet, ka tiek sniegta arī uzticama informācija, lai mēs patiešām varētu šo politisko prasību arī pamatot. Man patiešām ir žēl, ka visu laiku man šeit ir um, attiecīgi jārēģē uz kaut kādām institucionalizētiem viedokļiem, ko pārstāv kaut kāds inter interešu grupas, kas beig beigās vispār nav iesaistīts. Līdz ar to tas man būtu ziņojuma projekts, un katrā gadījumā labprāt uzklausītu komentārus, un cerams, ka Un ņemot vērā visu šo eh, piesardzību, ka mēs varam to arī varam virzīties ātri uz priekšu, šeit jau nav vairāk tāda principa diskusija, bet gan šeit vairāk ir tā diskusija par to, ka mums vajag apstiprināt to, ko jau pirms diviem gadiem, par ko mēs jau vienojāmies. Paldies! Līdz ar to varam pievērsties ēnu referentiem. Grostet kundze būtība aizstāv Teterela kungu, kas pārstāv ETP politisko grupu lūdzu. Liels paldies, priekšstādātāji kungs, paldies! tiešām es uzstājos kolēģa Tatarelas vārdā, kurš diemžēl nevarēja piedalīties šai sanāksme. Kopumā viņš atbalsta kolēģa Krāmera ziņojumā izteiktos ierosinājumus, un tomēr Tatarelas kungam ir daži iebildumi attiecībā uz mērķi 147 gramu CO2 uz kilometru. Viņš uzskata, ka tas ir pārāk tālējošs mērķis, ņemot vērā pašreizējo ekonomikas krīzi, un kolēģis uzskata, ka nebūtu jāuzliek citas reglamentāras saistības šai sakarā. Tāpat attiecībā uz uh, super kredītiem. Eh, tie rosina investēt jaunajās tehnoloģijās ar eh, mazākām CO2 emisijām. Un eh, Mm, veicināt regulas izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā ir tie noteikti 2011. gada regulā, nenosakot papildu finanšu slogu Eiropas Savienības uh, nodokļu maksātājiem. Un šeit var iz, uh, šis uh, stimulu superkredītu režīms būtu jāpagarina vēl pēc 2020. gada. Uh, un tas arī bija viss, kas man bija jāsaka Tatarēlas kunga vārdā, bet es arī pati vēlāk vēlētos uzstāties pati savā vārdā šais debatēs. Paldies! Lielas paldies! Es te politiskās grupas pārstāvs lūdzu. Tack, herr ordförande. Ehm, <clears throat> jag tycker att Holger Kramer i sin massaker på... Paldies, Priekšsēdētāji kungs, Holga, eh, Krāmera kungs, man šķiet, ir gājis pārāk tālu. Uh, izrēķinoties ar eh, komisijas priekšlikumu. Viņš uh, runāja par mērķiem, kas ir izvirzīti 2015. un 2017. gadam samazinot emisijas. Uh, Uh, mēs taču zinām, ka transporta nozara ir atbildīga par lielu daļu CO2 izmešu, un uh, šis arguments ir jāpatur prātā, un mums tādēļ ir jāizvirz tālajoši mērķi. Uh, protams, komisijas piedāvātajā dokumentā ir virkne trūkumu kad mēs runājam par prasībām, kas ir izvirzītas vieglajiem automobīļiem un vieglajiem kravas automobīļiem, šeit uh, mērķi nav vienlīdz tālējoši. Protams, šeit pastāv zināms risks, jo, ja regula nosaka dažādus tehniskus izaicinājumus da dažādiem um, automobīļu veidiem, tad pastāv risks, ka uh, vieglie kravas automobīļi tiks pārdoti kā vieglās, vieglie automobīļi, nevis kā kravas automobīļi, gluži saprotamu ekonomisku apsvērumu dēļ un automobīļu industrijai varētu būt uh, vilinoši izvie, uh, ražot šādu veidu automobīļus un tādēļ emisiju mērķi kas ir izvirzīti, netiks sasniegt tādā apmērā, kā mēs to vēlamies. Mums ir jāpatur prātā ilgtermiņa mērķi, tālējoši ilgtermiņa mērķi un jānodrošina, lai nebūtu lielas atšķirības starp dažādiem uh, automobīļu veidiem, jo pretējā gadījumā patērētāji izvirzīs, izvēlēsies uh, tādas uh, automobīļus, kas īstermiņā būs ekonomiski izdevīgāki. Mm. Mums ir paredzēts izņēmums mazajiem uh, ražotājiem, kas ražo divi, trīs tūkstoši uh, automobīļu. Un uh, tas nestimulē efekt, energoefektīvāku automobīļu ražošanu. Ja mēs runājam par kredītu uh, sistēmu un tās nākotni, tad viss ir atkarīgs no tā, kādi kriteriji un emisiju mērķi tiks izvirzīti. Ja mums ir ļoti tālējoši vērienīgi mērķi, tad mēs varam atbalstīt to, ka arī turpmāk tiek izmantoti superkredīti. Bet ja izvirzītie mērķi nebūs pietiekami vērienīgi, tad es un arī citi manas grupas deputāti nevarēsim atbalstīt superkredītu sistēmas turpmāku pastāvēšanu Tālāk ātruma ierobežojumi, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā, par to jau mēs esam diskutējuši iepriekš. Paldies! Lielas paldies! Lūskvokundzei, Šrēdarkungam vārds. Paldies! Es uzskatu, ka mums ir jāskatās, ko mēs īsti gribam panākt. Mums ir klimata mērķi, mums ir jāpalīdz mūsu dalībvalstīm panākt šos mērķus. Šeit mums ir priekšlikums, ja mēs kļūtu ambiciozāki, tad uh, mēs patiesībā ietaupātu, ietaupīt līdzekļus mēs ietaupām nodokļu maksātāju, patērētāju naudu, mēs arī ietaupām mazo video uzņēmumu naudu. Jo mēs izvirzām augst, taču izvirzot augstākus mērķus par 147 gramiem, kas, gramiem, kas bija sākotnējais mērķis, tas bija, pamat, tas pamatojas uz nepareiziem pieņēmumiem. Vecie standarti pamatojas nepareiziem pieņēmumiem. Līdz ar to mums mūsu standarti jāpielāgo. Jo tad, ja mēs šajā gadījumā to nedarīsim, neietaupīsim šos eh, CO2 izmešus, tad mums tas būs jādara kaut kur citur, un tas izmaksās eh, vairāk. Bet kā jūs izskaidrosim cilvēkiem, kas eh, iepirks mazo vizdoju uzņēmumu, piemēram, sāntehniķu pakalpojumus, ka jūs balsojāt ka viņiem būs 4-5 tūkstoši eiro uh, mūža laikā jāsamaksā par šādu veidu priekšlikumu. Mēs zaudējam līdzekļus tad, ja mēs eh, vairāk eh, izmešus eh, pieļaujam. Tad, kam tad mēs īsti pārdosim mūsu, mūsu automobīļus pēc 2020. gada? Jūs domājat, indieši, ķīnieši iepirks šādus automobīļus? Nē, mēs patiesībā nogalināsim uh, Eiropas autobūvis nozari. Mums jāskatās, kur mēs varam iznot ietaupījums. Tā ir mūsu nākotne. Un no šī viedokļa es neredzu, kāda jēga ir saglabāt vai palielināt pašreizos standartus. Un vēl pielikt superkredītus. Kāda jēga no tiem, ja mēs zinām, ka pat labam izvirzītie mērķi ir viegli sasniegami? Un Tā vienkārši nav jā, kas notiek ar novatorismu Eiropā. Viss te runā par novatorismu, tad šai gada mēs sakām, nu, neko jaunu neieviesīsim, paturēsim veco standarts, vecos automobiļus. Nē, tāda nav mūsu nākotne. Un es piekrītu Maritē Uskogē, ka ātrumu ierobežotā ir laba ideja, un turklāt man tiešām uztrauc Holger tavs priekšlikums gaidīt jauno testa procedūru, nevis eh, jau iesniegt priekšlikumu pirms 2020. gada. Mums nav runa par krāpšanos ar zirga gaļu, mums te ir krāpšanās ar automobīļu, automobīļiem, jo katra, katra, katrs automobīlis it kā samazina izmešu, taču šie dati ir maldinoši. Jo ātrāk mēs šo eh, ciklu Uh, atjaunosim, jo labāk. Beigsim krāpt uh, iedzīvotājs, cik daudz viņu automobīlis rada emisijas. Un tikai tad patērētāji varēs uh, īstenot izvēlu pamatojoties uz uzticamu informāciju. Ja viņi grib iepirkt automobīļus ar dīzeļdzinēju, tad lūdzu, bet viņiem ir jāzina, cik daudz rada izmešņu automobīlis. Uh, Es tiešām uzskatu, ka nākotne Eiropas ekonomikai ir stingrāki standarti. Un es domāju, ātruma ierobežojums arī ir laba ideja, ja vēl ņem vērā, ka tas uzlabos drošību uz ceļa. Tā tad esmu gatavs smagajām sarunām ar eh, padomu, bet nu redzēsim, Holger, cik tev šoreiz tālu izdosies tikt. Nu, izklausās pēc diezgan ilgstošas traudzības. Uh, Nu, līdz ar to varam pievērsties ja, um, tātad nākamajam runātājiem. Mārtiņ, vai tu vēlēties runāt? Nu, tad varam arī sākt ar pārējiem. Pirmais runātājs kolēģe Lepaša kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti labprāt atbalstītu Gīras sacīto. Viņš atgādināja, ka 2009. gada komisijas priekšlikums bija 135 grami, un ja mēs iz, uh, uh, viegliem krāvas automobiļiem pielāgosim uh, šos te 118 gramus, uh, tad mēs patiesībā nepanāksim mūsu klimata izmaiņu mērķi. Vēl es gribētu piebilst, ka mēs arī nesasniegsim uh, rūpniecības nozarei svarīgs mērķis dažās no mūsu dalību valstīm. Automobiļu ražošanas nozare ir ļoti sarežģītā situācija nonākusi, Un tad, ja mēs virzīsim šo nozari uz eh, tādu automobīļu ražošanu, kas ir vieglāki, kas mazāk eh, piesārņo, tikai tā mēs reāli sniegsim savu atbalstu. Tad eh, arī ambiciozas industriālās ekonomikas vārdā mums ir vērts šai gan būt ambiciozim automobiļu ražošanas nozarē arī nepieciešama razamība. Ja mēs tagad uh, atsakāmies no ambicioziem mērķiem un atliekot visu uz vēlāku laiku, tad eh, sākot no 2020. gada nekāda evolūcija vispār nebūs iespējama, jo ir nepieciešama reza, redzamība un pāredzamība rūpniecības nozarēs. Tātad es uzskatu, ka mums ir jābūt daudz ambiciozākiem nekā to piedāvā komisija un referents. Taču līdztekus tam mums jāpaliek realistiem, apzinoties, ko šodien pašreizējos apstākļos var panākt. Runājot par superkredītiem, es nedomāju, ka tie nav eh, paplašināmi, jo galu galā tie taču ir Eiropas nodokļu maksātāji, kas par viņiem maksā. Un es nedomāju, ka būtu vērtīgi šo bonusu paildzināt. Runājot par testa procedūru, jābūt atklātiem Jo mērķis ir samazināt izmešus e, tajā nozarē, kas e, atsaucas periodu laikā paaugstinētos par 26%. E, automobiļiem ir degvielas norāde un arī izmešu norāde, taču šiem rādītājiem ir jābūt īsteniem, nevis virtuāliem, jo Eiropā caurskatāmība ir saistīta uh, arī ar vispārējām interesēm. Šādi ir mani komentāri priekšsēdētāja kungs. Paldies. Lielas paldies, Lorenz kungs. Jā. Nu, diezgan rētā es varu pievienoties Holgeru viedoklim, un ja mēs runājam arī par šo atvērto vēstuli, ko viņš tātad saņēma pirms divām nedēļām, kur šeit mēs runājam par ilgtermiņa plānošanas uh, noteiktību. Jā, katrā gadījumā šajā gadījumā es pat varu pievienoties viņam un arī to arī ziņojuma priekšlikumā arī attiecīgi šo punktu varētu arī atbalstīt, bet tajā pašā laikā es varētu iedomāties, ka mums nevajadzētu gaidīt līdz 2018 gadiem, lai definētu 2020 mērķus. Tas nav nekas tāds ļoti vienkāršs aspekts, to, par to jau neviens nestrīdās, bet ja mēs runājam par šiem 147 gramiem, un ka tas ir pārāk kaut kas ambiciozs un ka to nevarētu arī uh, sasniegt, nu tad es arī varu parādīt vienu vēstuli, kur Kramer kungam, kur arī attiecīgi Vācijas viens no lielākajiem autoindustrijas pārstāvjiem, ka, kur tiek attiecīgi atrunāts, ka mēs varam sasniegt šos attiecīgos skaidrs. Nu, jāņem vērā to, ka pēdējo gadu laikā autoindustrijas pārstāvi patiešām daudz ko ir sasnieguši, un ja mēs runājam šeit par auto, automobīļu direktīvu, nu tad jau tajā aspektā it īpaši Vācijas autoindustrija gandrīz vai piedzīvoja apakalipsi, un tad šeit arī attiecīgi Audi un Volkswagen pārstāvji, ka 20, 12 eh, eh, mērķus tos var arī sasniegt, un viņi arī sasniedza. Līdz ar to es varu apsveikt viņus, un es vēlētos jums atgādināt. Ja mēs attiecīgi runājam par autoindustrijas, jau arī saņem šos vēstules. Tur bieži vien tiek at attiecīgi atspoguļot apakalipse, bet beig beigās mēs secinām, ah, oh, būtībā mēs esam sasnieguši rezultātus, mēs varam novērot ātrākus automobīļus un tā tālāk. Uh, Un šajā gadījumā es varu pievienoties arī saviem kolēģiem. Mums ir diezgan skaistus un ātri automobīļi, kur arī ir ļoti labs patēriņa, tātad efektivitātes, efektivitātes rādītāji. Un līdz ar to es domāju, ka mēs varētu šos 2020 mērķus arī sasniegt, un mums nevajadzētu gaidīt līdz 2018 gadiem, un domāju, ka Holgerim ir jābūt vienkārši drosmīgākiem. Runājot par testa cikliem, nu, Jāsaka godīgi, ka testa cikls ir diezgan liels, tāds, kā lai pasaka, liela kļūda un arī meli. Ja mēs runājam, nu, piemēram, ja mēs vēlamies nodrošināt to, ka, lai durvis aiztaisītu ciet, tad ir šeit nepieciešams kaut kāds plastikārts, ko ievietot. Varbūt tas mums nevajadzētu šādus minimālus tādus, kā lai pasaka, kļūdu Uh, tādus mazos kļūdu elementi, e, elementiņus kaut kā izlaist. Mums vajadzētu patiešām šeit runāt par globālu uh, ka tieši globāli tiek izveidot šis cikls. Es jau pēdējos 23 gadus esmu piedalījies klimata pārmaiņu jautājums. Jūs zināt, cik tālu mēs esam tikuši, ja mēs runājam par šo globālo līgumu? Nu, es domāju, jūs labāk apzināties, kāda šī situācija. Mums vajadzētu vienkārši darboties Eiropas mērogā, un mums nevajadzētu te kaut ko pārspīlēt. Mums vajag arī pateikt patiesību mūsu klientiem, ka jūs šodien, piemēram, nopērkat um, automobīlu, ko es arī labprāt arī daru, un tad šeit ir attiecīgais testa cikls tiek iziets, brīnišķīgi rezultāti, un attiecīgi tiek eksploatēts uh, arī uz ielas, un beig beigās šī attiecīgais automašīna ir pārāk dārga. Nu, šī, šos melus mums nevajadzētu šeit parlamentā tādus pieļaut. Uh, Patiešām šie dati ir pārāk pārspīlēti, nu, un ja šādi pasākumi uh, Nu, es domāju, ka Vācijā arī var novērot šādu situāciju, un mums vajadzētu šeit attiecīgo situāciju uzlabot, un līdz ar to es arī darbotos līdz. Protams, te vajadzētu arī iz, izdarām to paveikt, un, ja, kas attiecās uz superkredītiem. Nu, es esmu diezgan liels fans superkredītiem, bet tajā pašā laikā es esmu arī nedaudz, tā teikt, eh, nokritus degunu, jo tādēļ, ka tas tieši šie superkredīti tiek ļaunprātīgi izmantot. Nu, es teiktu, ka mums vajadzētu vienkārši kaut kādus griestus ieviest. Es arī eh, ACEA e pārstāvi runāja, kas ir viens no galvenajiem, um, viena no galvenajām organizācijām Eiropā šajā sektorā, un viņš arī teica, ir jau tikai 2-3 grami šeit, runa par 2-3 gramiem, mēs vienkārši varam ieviest attiecīgos griestus šo 2-3 gramu apmērā, un līdz ar to mēs varam arī ļoti labi ar to sadzīvot, un līdz ar to varam sniegt superkredītiem attiecīgo iespēju. Ja nu vienīgi beig beigās tas nekļūst par 105 vai 107 grādiem. Nu, dārgie kolēģi, jā, es, man patiešām ir jāsaka, nu, mums vispirms piesardzīgi jāizskatās šajā redakcijā. Nu, es nevēlos pieskarties 2020, bet domāt, ka tas ir kaut kas ļoti slikts, nu, tā, nezinu, vai tā ir pareizi. Un es arī, šeit ir vēl viens aspekts. Šeit uh, viens man tas stāsta, ka mašīnas kļūst dārgākas. Uh, bet pagātne jau ir pierādījis to, ka tas ir nepareizs pieņēmums. Šeit, uh, jā, protams, mašīnas kļūst 2-3 tūkstoši dārgāks, bet pēc 2-3 gadiem jau būtībā šis attiecīgais ietaupījums jau ir tiek sasniegts. Es domāju, līdz ar to šeit es varu arī pretargumentēt, ja mēs runājam par taupīšanas, uh, taupīšanas aspektiem, mums vienkārši jābūt drošākiem, ņemot vērā šo autoindustrijas sektoru Šeit patiešām tiek pārdots ļoti labs mašīnas ar efektīviem motoriem un eficientiem motoriem, un līdz ar to mums vajadzētu to arī ņemt vērā, bet šis autoindustrijas, tā teikt, iepakošana vatē, nu es nezinu, vai tas būtu tas pareizais risinājums. Jā, skaidrs pietiekami pateicu, jo kungs. Nu jā, pēc uh, Lorenza kunga runas katrā gadījumā es jau priecājos par balsošanu. Un patiešām ceru un eh, patiešām gribētu redzēt, kāds tad būs rezultāts. Eh, Kārl Hains, Patiesi, patiesība ir tāda, ka patiešām autoindustrija vajadzētu uzlaboties. Mums arī šeit ir attiecīgai mērķi 2050, kur ir runa par 60%, par 60% kas attiecās uz CO2 samazinājumu. Tas nozīmē to, ka mums ir nepieciešami droši uh, soļi uz priekšu. Protams, to neviens neapšāba. Un domāju, ka mēs pašlaikam esam tādā posmā, kur var novērot tehnoloģijas transformācijas pārmaiņas. Mēs esam tā teikt uz, um, uz, uz krust, es, esošajās krustcelēs, kur mēs varam novērot jaunas tehnoloģijas. Un es domāju, ka, šī, ka šis parlaments šai attiecīgai komitejai vajadzētu arī palīdzēt industrijai. Šīs tehnoloģijas, jaunās tehnoloģijas arī izmantot. Un es to uzsveru, jo tādēļ, ka es esmu pār to, ka tiek formulēts 2025 mērķi, mērķis. Mums ir tagad uh, izstrādājami 20, 2008. gadā jau formulējam 2020 mērķi. Tas bija pirms vairākiem gadiem. Tas bija tā arī, protams, bija tāda diezgan asa diskusija, bet tas bija izdarāms. Un e, es domāju, ja 2013. gadā mēs formulēsim 2025. gada mērķus, nu tie arī ir 12 gadi, un līdz ar to mēs varam arī šo ciklu, 12 gadu ciklu arī uh, attiecīgi atkārtot, un mēs to vēlam vēl vienreiz izdarīt, jo tas nozīmē to, ka mēs dodam signālu industrijai, kurā virzienā mēs dodamies, un līdz ar to industrija savu zināšanas arī var ieviest praksē, ne tikai vienkārši automašīnas parādīt salonos, bet arī pat tos mm, arī mm, izstrādāt. Bet tad rodās eh, otra problēma par to, ka šī automobīļa kļūst dārgāki. Uh, un vai attiecīgā industrija varbūt tās varētu arī šīs izmaksas samazināt, ņemot vērā to, ko arī šī industrija nopelna. Un vai šī patērētāja ir gatava arī iegādāties šos automobīļus? Un tad patiešām rodās jautājums, varbūt tās šeit varētu radīt kaut kādus stimulus, lai varētu uh, izmantot šos jaunos, jaunās iniciatīvas, jaunās tehnoloģijas, un tad mēs runājam par superkredītiem. Nu, es jau neesmu pret stimuliem principā. Uh, jo mēs jau esam redzējuši, ka autosalonos ir visādi jauninājumi novērojami. Un tad šeit mēs varam runāt par to, ka ir nepieciešams instrumentus, lai veicinātu attiecīgos uh, pārdošanas un, uh, un iegādes skaidrs. Bet, nu, tad mēs atkal runājam par nodokļu maksātāju naudām. Nu, kādu, jo jāņem vērā to, ka Nu, varbūt tas mums vajadzētu šeit arī runāt par samazināšanas mērķiem. Es esmu par to, ka mēs formulējam 20-25 mērķus. Nu, vismaz pēdējais laika posms, kā to darīt, būtu 2014. gads. Protams, ja mēs runājam par superkredītiem, tad jāpaskatās, lai tie nebūtu tā teikt pārāk plaši izmantojami un ar kaut kādiem ļoti lieliem kredītiem, kas tiek piemēroti, bet, nu, vajadzētu šāds stimuls paredzēt. Un kas attiecās uz testa cikliem? un par ko te šeit tiek runāts. Nu, nevar iedomāties, ka šeit patiešām ir nepieciešams tik daudz laika, lai izstrādātu tādu pāredzamu un efektīvu testa ciklu. Nu, es teiktu, ka mums vajadzētu izstrādāt labāku testa ciklu pēc attiecīgajiem standārtiem, jo pašlaik šķiet, ka tas īsti nedarbojās. Paldies! Lielas paldies, Fransuārs! Paldies, ka dodat man atkal vārdu, un tagad es uzstāšos pati savā vārdā par šo ziņojumu projektu. Es uzskatu, ka mūsu kolēģi Krāmer ziņojums ir ļoti pozitīvs un ilgtermiņa mērķis 147 grāmi CO2 uz kilometru nav jāpārskat to samazinot. Man tas šķiet pietiekami vērienīgs mērķis. Es klausījos kolēģu teikt, jā, bet šobrīd, ņemot vērā to, ka ir ekonomikas krīze, vairāk tiek pārdoti jau lietoti automobīļi nekā jauni automobīļi. Un tas mums palīdz uh, skatīt lietas uh, kontekstā, kad es dzirdu kolēģi uh, Florence, kurš saka, tas jau nekas, ja cenas pieaug par diviem, trīs tūkstošiem eiro. Uh, tad vieglajiem krāvas automobīļiem, kuri nav dārgi, tad 2-3 tūkstoši eiro klātas, tā ir ļoti augsta cena. Un mums ir jāskatās reāli uz situāciju un jāzina, par ko mēs īsti runājam. Un ja mēs vēlamies noteikt vēl grūtāk izpildāmas normas, saistošākas normas automobīļu ražotājiem attiecībā uz viegliem krāvas automobīļiem, uh, tad es gribētu teikt, ka es vēlētos arī tādas pašas normas noteikt visām ogļu elektrostācijām. Tālāk par stimulu sistēmu, eh, kas ir iekļauta komisijas priekšlikumā attiecībā par eh, vieglo automobīļu CO2 izmešiem, bet šāda sistēma nav paredzēta viegliem kravas automobīļiem. Tagad komisija vēlas šo sistēmu atkal ieviest, jo tā veicina uh, tādu automobīļu tirgū laišanu, kam ir mazāks emisiju līmenis. Tam mēs visi varētu piekrist, šeit nav nepieciešami uh, papildu finanšu līdzekļi no uh, nodokļu maksāt lietotāju uh, kabatas. Tātad ir uh, jārosina aizstāšanas tehnoloģijas mērķi 75 grāmi uh, uz kilometru. Ir at, atbalstāms un patiesībā vajadzētu noteikt mērķi jau 50 grami, nevis 75 grami, jo automobiļu ražotājiem jau ir izdevies šo mērķi sasniegt un tas ir viegli izdarāms. Uh, Es gribu teikt, ka es atbalstu ilgtermiņa plānošanu, bet mēs taču nobalsojām 2011. gadā, jau 2013. mēs vēlamies visu pārskatīt, bet mums ir reāli jāskatās uz situāciju, uz ekonomikas krīzi un arī uz to, kādas ir automobīļu pircēja finansiālās iespējas. Lielas paldies, man vispirms ir jāatvainojas, jo es vēlētos apsveikt ECR arī ēnu referentu, jo viņš ir ieradies un līdz ar to došu viņam vārdu. Mārtiņ, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un atvainojos kolēģiem, ka nebija šeit debašu sākumā. Man bija jābūt ārkārtas eh, konferencē priekšsēdētāja sanāksmē. Tātad vispirms gribu sacīt, ka mana grupa pilnīgi atbalsta referenta nostāja saglabāt ilgtermiņa 2020. gada mērķus, kā tie minēti komisijas priekšlikumā pašreizējā uh, mērķa robeža, tāds 147 gramu. Tas jau ir gana ambiciozs mērķis un izvirza prasības nozarei strādājušiem. Esmu bijis eh, referents ziņojumam par šo tēmatu, tā kā es zinu, ka šādu mērķi sasniegt nebūs viegli, un es apzinos, ka no nu viens puses ir jāizpilda vides prasības, no otras puses arī uh, ražotāju Um, vajadzības, um, viņiem ir kaut kas uh, jāražo, ņemot vērā arī izmaksas. Un uh, vienošanās starp uh, padomu un parlamentu 2011. gadā nebija vienkārši, to panākt bija grūti. Un apvienotās karalists transporta ministri uzskata, ka tas ietaupīs pār par 20 um, miljoniem tonu CO2 izmešu līdz 2020. gadam. Es domāju, kāda ambiciozāka mērķa izvirzīšana cikla vidū vēl līdz 2020 gadam uzliks vēl papildus finansiālo slogu un arī uh, samazinās industrijai iespējas izdzīvošajos jau tā grūtajos apstākļos. Un investīciju izme, izmaksas kādam citam mērķim patiesībā būs jāsadz patērētājiem, kas visvairāk eh, ir atkarīgi no N1 automobiļiem. Un es aicinātu būt piesardzīgiem eh, ka tā ierosina eh, pašreizējo ciklu aizstāt ar pasaules mērogu saskaņoto testa procedūru. Jaunā testa procedūra lielā mērā ietekmēs, kā teiks, noteikti izmešu mērķi un patiesībā uh, tikai nelabvēlīgi ietekmēs šos mērķus, kas izvirzīt līdz 2020. gadam, tātad labumu no tā nebūs daudz. Tā tad es aicinātu uh, no, div, uh, pārlikt datumu no 2014. gada janvāra līdz 2018. gada janvārim un tā vietā, lai uh, izvirzītu stingrāku režīmu, tad mums patiesībā būtu jāstrādā pie tā, lai izveidotu uh, uzskatāmu uh, regulu pēc 2020. gada, lai rādītāji būtu uzticami. Jāņem vērā arī uh, mazie ražotāji, kuri tā, tā kā nišas apstākļos strādā un jārūpējas par to, lai viņiem nebūtu tik liels sloks. Ražotāji, kuri ražo mazāk par 500 automobiļiem gadā, patiesība uh, uh, nekādu neietekmē izmešus, jo viņu uh, īpatsvars ražu šajā nozarē tikai ir mazāks par 0,01 10%. Es aicinātu piemērot lielāku elastību, ka tiek izvirzīti izņēmumi un jāņem vērā iesaistītās puses. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi! Mums ir jāapzinās, ka regulas projekts, kas mums ir piedāvāts, ir uh, ļoti svarīgs domājot par nākotni. Ja mums jāatceras, ka 20 gadu laikā šo transporta līdzekļu radītās emisijas ir pieaugušas pa 26%, un, lai mēs samazinātu siltumnīcas gāzu uh, izmešu samazinājumu, mums ir jāatbalsta tādi industriālie pasākumi, kas veicinātu uh, tīru uh, transporta līdzekļu ražošanu, un es atbalstu Kārla Heinza Florence veikto analīzi šai sakarībā. Protams, mūsu priekšlikumu uh, kontekstā ir jāatbalsta ne tikai tālējoši mērķi, bet arī jādomā par automobīļu ražotāju interesēm, runājot par mazajām, mazajām un vidējām automašīnām, ne tikai no finansiālā viedokļa, bet arī no rūpnieciskās ražošanas viedokļa. Mēs zinām, ka mazo un vidēju automobīļu ražotāji uh, var uh, sasniegt mūsu izvirzītos mērķus. Par to ir jādomā. Un vēl komentāri par šo tekstu uh, par kritērijiem, kas ir uh, noteikti viegliem krāvas automobiļiem. Šeit nevajadzētu minēt Mm, automašīnas svaru masu, jo tas uh, neveicinās mūsu mērķu sasniegšanu. Tāpat būtu jārunā par 2009. nevis 2006. gada automobīļu parku, jo tas palīdzētu labāk pārdalīt pienākumus ražotāju starpā un ir arī jāprecizē mērķu kalendārs pēc 2020. gada, lai būtu prognozējamība automobīļu ražotājiem. Un tāpat ir jāprasa uh, Eiropas komisijai, lai 2014. gada beigās tiktu uh, iesniegts visaptverošs priekšlikums runājot gan par CO2 divi izmešiem gan par testa procedūru un automobīļu marķējumu attiecībā uz uh, izmešiem. Paldies, priekšstādātāja kungs. Lielas paldies, Anna Rosbach kundze. Rosbachs kundze nevēlas Juri Berkis. Paldies, priekšsādātāji. Daudz jau ir sacīts par šo tēmu. Es tikai vēlos paust savu atbalstu. Es domāju, mums jāskatās uh, ar ilgtermiņu pieeju. Es domāju, mums jāskatās uh, uz laiku līdz 2025. gadam, līdz tam laikam uh, uz uh, visās stratēģijas saistībā ar 2050. un 2030. gadu. Mēs, mums ir jābūt gan ambiciozam, jo pirms diviem gadiem mēs sākām strā, strādāt pie šie priekšlikumi, un patiesībā visambiciozākie mērķi toreiz jau tika sasniegti. Un es domāju, pat labam, mūsu rīcībā ir automobīļi, kas jau ir no vidas viedokļa tīrāki, tātad mēs varam izpildīt šos ambiciozus mērķus patiesībā superkredītu sistēma pie zaļākas pieejas nav novadusi, patiesībā ir otrādi. Ir savu veidu līdzsvars jāpanāk zaļāks, eh, tā sakot, ekoloģiskā automobīļa it kā nav guvuši, eh, nu, panākuši tādu vispārīgāku, labvēlīgāku sistēmu. Mums varbūt ir jāievieš bonus un malu sistēmu 50% atbalsts labajiem automobiļiem. Mēs redzam, ka tas darbojās eh, emisiju kvotu tirsniecības sistēmas ietvaros, un tas varētu veicināt eh, ekoloģiskāku attīstību. Mums pie tā ir jāstrādā, mums ir jātiek vaļā no tādiem automobiļiem, kas eh, vidustermiņā nav ekoloģisks, es domāju. Strāsbūrā runājot par trokšņa standartiem, Mēs arī to esam secinājuši, kad vien mēs runājam par ambiciozākiem mērķiem, tad mūs pārņem bailes, ka mēs izspiedīsim automobiļu nozari no uzņēmē darbības, taču patiesībā ir tikai nepieciešams skaidri tiesību aktu un jānosaka vidustermiņu un ilgtermiņa mērķi. Paldies, klāsas kundze! Es jau vēlētos iesākumā teikt, ka es atbalstu Krāmer kunga priekšlikumu, jo jāsaka godīgi, mums jau šī diskusija bija pirms diviem, trim gadiem, un katru gadu mēs taču nevaram būtībā mainīt attiecīgos mērķus un arī diskutēt par citiem mērķiem. Un līdz ar to es esmu diezgan pārsteigta par Lepāžas kundzes, piemēram, argumentu par šo automobīļu industrijas aspektu. Uh, visu cieņu par šo attiecīgo priekšlikumu, bet ja mēs runājam par madaja, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, mēs jau tad pirms diviem gadiem par to diskutējam. Tad šeit mēs runājam par amatieriem, mēs šeit runājam arī par tiem vīna darītājiem, kas, piemēram, brauc, tā teikt, savās um, tātad pārdošanas tūrēs. Un līdz ar to es, um, nu, patiešām brīdinātu par šādu veidu instrumentiem, jo beig beigās viņi tiek arī sodīti, lai gan tajā pašā laikā sniedz sasniedz ļoti labu darbu. Mums vajadzētu uzticamus un arī noteiktus mērķus izstrādāt, un mums nevajadzētu katru gadu būtībā apšaudīt mūsu izveidotos mērķus, jo tad būtībā pazūd uzticamība mums. Un līdz ar to, kas viens no būtiskākajiem principiem šeit pamata princips ir tāds, ja mēs iegādājamies attiecīgos automobīļus, tad, protams, mēs varam ambiciozus mērķus, bet ja mēs uh, izmantot, bet ja mēs runājam par eksploatāciju, ilgtermiņa eksploatāciju, nu tad šeit arī vajadzētu pieturēties pēsošiem. Lielas paldies, Klans kundze! Jā, es tajā posmā biju ēnu referents šim priekšlikumam, bet, nu, ir jāsaka, ka šim attiecīgajam ziņojumam ir nepareizais, tā teikt, nosaukums, jo mums vajadzētu vairāk runāt par energoefektivitāti, un tas jau ir katras dalība valsts ziņā to deklarēt. Jo šeit būtībā arī, arī patērētas te kaut ko var iesākt. Uh, Un, ja mēs runājam par šo patēriņu un esošo patēriņu, ka šie attiecīgie patēriņi skaidri ir tik atšķirīgi, un līdz ar to mums ir nepieciešams testa cikls, kas aptuveni kaut kādā veidā nosaka šos uh, attiecīgos skaitļus. Uh, tātad, kur būtībā tiek uzskaits, kur viens brauc tā un otrs brauc tā, bet ja š, mēs runājam par 25 līdz 30 procentu atšķirību, tad par esošo šo pār, tātad šo patēriņu, tad patiešām mums vajadzētu diskutēt par šo testa ciklu. Kas attiecās uz superkreditējumu, tad Florence uh, priekšakums ir diezgan uh, tāds labs, un varbūt tās mums to varētu par to diskutēt, varbūt tās nākamajās sēdēs mēs varētu izkristalizēt kaut kādu veidu priekšlikumu šajā virzienā. Uh, jo superkredīti, nu, tos vajadzētu uzskatīt par stimu, tādiem stimulējošiem instrumentiem, bet tajā pašā laikā vajadzētu arī būt piesardzīgiem, ka mēs kaut kādā veidā šeit um, um nenovaina mūsu tātad šos mērķus un varbūt tās tādēļ paredzēt šos griestus, kas attiecās uz uh, gaisa kvalitāti, tad mēs arī runājam par tā teikt Eiropas uh, gaisa gadu. Uh, un tad mums vajadzētu šeit samazināt attiecīgo mm, gaisa piesārņojuma mm, elementus, un līdz ar to, bet jāņem vērā to, ka šeit vajadzētu arī izmaksu efektivitāti ieviest. Un šeit ir diezgan liela atšķirība starp starp parastiem krabas, tātad parastiem viegliem pasažieru automašīnām un citiem automobīļiem. Un līdz ar to, ja mēs, ja mēs piemēram, varam eksploatācijas attiecīgās izmaksas samazināt, kā piemēram degvielas patēriņa izmaksas samazināt, nu, tad tas patiešām tā jau ir cita diskusija. Un tad mēs varētu arī pie tam vēl arī stimulēt, lai, tu, lai panāktu šos attiecīgos mērķus. Mums arī bija diskusija pirms diviem gadiem par šo uh, ātrumu ierobežojumiem. Uh, šī efektīvākais veids šajā jomā, efektīvākais veids, kā var ietaupīt degvielu, ir vienkārši ne uz gāzes pedāļu spiest. Uh, Un, um, ja mēs runājam par šiem kravas pārvadāšanas automobīļiem, patiešām vajadzētu diskutēt par to, vai tas ir loģisks vai nav loģisks risinājums. Mums arī šeit pirms diviem gadiem diskusijā bija arī diezgan tāda asa diskusija, un, uh, diemžēl, komitejā tas tika noraidīts. Nu, varbūt tas mums vajadzētu vēl vienreiz aktualizēt šo diskusiju. Un, ņemot vērā šo superkredītus, mums vajadzētu arī paredzēt dalībvalstīm tās dalībvalsts, kas vēlās, arī šeit paredzēt kaut kāds nodokļu atvieglojums, kā tīpaši videi draudzīgs draudzīgiem automašīnām. Ja, piemēram, ja mēs runājam par tādiem automobīļiem, kas patiešām ir pārsteidzoši labus rezultātus uzrāda vidē draudzīgai eh, rādītāju ziņā, tad patiešām vajadzētu dalībvalstīm paredzēt, nu, tā teikt, uh, Uh, sniegt kaut kādu nodokļa um, atvieglojumu. Nu, katrā gadījumā diezgan tāda um, interesanta diskusija, kas attiecās uz ilgtermiņa mērķiem, tad jau citi kolēģi un krāmērs arī norādīja, ka šeit ir jānodrošina plānošanas, uh, tā teikt, uh, noteiktība vajadzētu sniegt uh, industrijai attiecīgos mērķus, kas ir realizējami, īstenojami, un patiešām šos cīkļus, šos mērķus arī vajadzētu pēc iespējas ātrāk definēt, bet tajā pašā laikā nevajadzētu šeit pārāk ambiciozus mērķus uzstādīt. Nu, dienas beigās patērētājs ietaupīs, tas nozīmē to, uh, par to, ko runāja klās, kā piemēram vīna darītājs pie manīm, tur augšā amatieri, kuriem ir diezgan daudz, um, uh, tā teikt, uh, Jā, patiešām tas ir, šeit ir eh, piekrastē, dodoties pie maniem pie piekrastē, ir jānobrauc diezgan liela kilometrāža. Līdz ar to tas, protams, šeit ir as svarīgs aspekts. Kas attiecās uz testa ciklu, kur būtībā šeit mēs varam norādīt, eh, ka šeit var novērot to, ka 25 līdz 30% ir atšķirības ar to, kas ir es, esošais patēriņš un kas tur vajadzētu būt kādam patēriņam. Nu, tas patiešām pierāda to, ka šis testa cikls nav efektīvs. Mums vajadzētu patiešām norādīt to, kas tad īsti šajā automobīlī svarīgs, kādi ir dati. Un, ja, piemēram, tie būtu kaut kādā 10% nu, atšķir, nu, nošķirtība, nu, tad tas, viena, tas nav tik būtiski. Katrā gadījumā tā būs. Uh, um, laba diskusija, un tagad Ovenkungam došu vārdu, kurš ir komisijas pārstāv. Ovenkungs. Thank you, Mr. Chair, and thank you to Mr. Kramer for preparing. Paldies. Pateicos Kramer kungam par ziņojums eh, sagad, sagatavošanu. Viņš nāks klāt ar daudzām idejām. Varbūt iesākumā varētu paziņot dažus faktus. Pirmkārt, 2010. gada uh, dati um, viegliem kravas automobiļiem bija 181 grams, un, un uz 2017. gadu ir paredzēts 175 gramu robežu Un, eh, kā jau jūs zināt, 2020. gadam ir 147 gadu mērķis. Taču esmu pārsteigts par to, ka ziņuma ierosinātie grozījumi ir paredzējuši jau mainīt šos skaitļus, jo jau ar superkredītiem mēs ieviešam reizinātāju, mēs arī mainām šo te mērķi no. no 50 līdz 75 gramiem. Turklāt ir arī uh, mainām eh, tās kategorijas atmažas, kuriem tas attiecas. Šodien mēs esam tikai 20 gramus eh, tālu no 147 eh, gramu mērķa. Ja mēs tā pierējam pie 147 gramiem, ieteikmes novērtējums liecina par to, ka tas tehniski ir īstenojams, to var panākt ar nepārāk lieliem izdevumiem ražotājiem. Uh, par spīti šeit izskanējušiem viedokļiem, ko šeit dzirdēju, arī šis mērķis ir vājņās ar superkredītiem, jauno reizinātāju ieviešanu, ar jauno robežvērtību ieviešanu un jauno automobiļu kategoriju ieviešanu, taču mēs arī šeit mainām šo uh, izpratni 2018, 2020 līdz 2025 gads tiek minēts tad tas vienkārši sajauc to rēķināšanu. Ja 2% no vieglajiem uh, automobiļiem, uh, viegliem kravas automobiļiem kaucēsies, tad patiesībā šis mērķis uh, pieaugs. Un 2025. gadā mērķis būs 115 grāmi, nevis 147 grāmi, kā mēs tagad domājam. Tas liecina par to, ka patiesībā tiek mazināts mūsu mērķu mīkstinošais aspekts un šie izmeši tikai pieaug. Daudz cilvēku pieminēja testa ciklu. Iesākumā es gribētu uzsvērt kaut ko, kas mūsu priekšlikumā ir saprotams. Jā, testa ciklu mainīt no jaunā Eiros braukšanas ciklus pasaules mērogu saskaņota testa procedūru, tad mums būtu jāizteno šīs izmaiņas un jānodrošina, ka ražotājiem tas neliek papildu slogu. Tātad, lai kā tas notiktu, mērķis paliks tāds pats. Mēs negribam dzīvi sarežģīt nevienam ja mums ir skaidrs, ja mēs te mērķus mainīsim vai noteiktos datums mainīsim, tad tas viss tikai sarežģīja. Tomēr ir svarīgi arī pievērsties pasaules mēroga saskaņotai testa procedūrai. Un jaunais Eiropas braukšanas cikls turpinās līdz 2020. gadam, tas kļūs par Eiropas Savienības tiesību aktu 2040. gadā, un pēc tam tad būs pasaules mērogs saskaņotāties procedūra. Kāpēc tas ir svarīgi? Svarīgi tāpēc, ka cilvēki labāk tiks informēti. Eh, vieglo kravas automobīļu pircēji zinās, par ko te ir runa. Viņi varēs arī jau veikt ietaupīšanu. Ja ir izmaksas, lai panāktu šo 147 gradu mērķi, tad vieglo kravas automobīļu īpašnieki jau redzēs, eh, kā viņi varēs ietaupīt. Uh, un pasaules mēroga saskaņotā testa procedūru to viņiem apliecinās. Tātad Eh, visiem šis, šī jaunā testa procedūra tikai palīdzēs. Mēs patiesībā tā neuzliekam nekādas papildu izmaksas, bet tikai paredzam ietaupījums vieglo kravas automobīļu lietotāju. Runājot par ilgtermiņu mērķi un kad mums eh, būtam jāpievērš, mēs piedāvājam 2014. gadu, jo ražotējiem ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos, viņiem ir nepieciešama šī noteiktība. Un ja mēs to atliksim uz kādu laiku pēc 4-5 gadiem, tad tas viss process tikai aizskavē. Mums ir konkurētspējīga automobīļu nozara. Mēs gribam tādu saglabāt arī nākotnē. Ja mēs šo mērķi paredzam ātrāk, tad uh, ražotājiem ir noteiktība, kā viņiem jārīkojas, un tad viņi arī var nākt klajā ar jaunu procesu un ar jaunu mērķi. Paldies! Lielas paldies, un nobeigumā Holgeram Krāmeram tiek dots vārds. Lielas paldies par šīm diskusijām! un liels paldies arī par argumentiem. Es, protams, nevēlos rieģēt uz visiem, jo jāņem vērā to, ka šeit ir diezgan tāds plašs aspekts šim jautājumam, bet es vienkārši vēlētos rieģēt uz tiem būtiskākiem jautājumiem, it īpaši te, testa ciklam. Jā, Filipa Owen, jā, Karl Heinz un citiem kolēģiem, jā, testa cikls nav efektīvs, tas neatspoguļo esošo patēriņa realitāti, bet problēma ir tāda, ka testa cikls nav šīs regulas priekšmets, un tas, pat, tas pats arī attiecās uz pasažieriem pasažieru pārvadāšanas automobīļu tiesību aktiem. Testa cikls, lai vai kāds tas izskatos, vai mums tas der vai neder, bet tas ir tas standarts, lai šīs autom šos automobīļus sa salīdzinātu un līdz ar to, lai arī izreikinātu šo CO2 patēriņu. Tas ir tā kā tā viens no formulas pamata elementiem. Bet mans ziņojuma galvenais tātai vēstījums ir tāds, ja mums ir jauns šis uh, testa cikls, uh, tad mums ir attiecīgi arī jauni mērķi jādefinē. Ja mums nav atkal šis jauninājums, nu, es, ne, protams, eh, varu arī iedomāties, kāds šis attiecīgais apmērs varētu būt, piemēram, arī par to nevar vienoties, tad, ja mēs runājam par plānošanu noteiktību, tas nozīmē to, ka mums ir jāturpina vecos, eh, tā teikt, eh, instrumentu. Uh, Un, ja mēs runājam par šīm diskusijām, tad, tad jāņem vērā to, ka, diemžēl, šis attiecīgais punkts nav regulas priekšmats. Es uzskatu, ka man ir tomēr jāpasaka viens teikums, ko arī teica industrijas komitejā. Un tas ne tikai attiecās uz vieglo kravas automašīnu diskusijā, bet arī uz smago kravas automašīnu diskusiju. Šeit šeit uh, nav neviens autoražotājs, kas uzrādītu kaut kādu ļoti zemu autopārka CO2 izmešu rādītājs. Uh, Nu, jāņem vērā to, ka Eiropā ir arī attiecīgi CO2 izmešu, tā teikt, līderi, un tiem arī ir vislielākās ekonomiskās problēmas. Tie, kas uh, būvē mazas mašīnas un ku, kuriem ir attiecīgi ļoti zemi izmeši, tas nenozīmē to, ka viņi arī attiecīgi ražo šīs labās automašīnas. Un tās ir diezgan tāds neliels pārpratums šajā diskusijā, un līdz ar to mums vajadzētu arī palīdzēt autoindustrijai un tos attiecīgi tā tā kā stimulēt. Uh, bet es nevēlētos būt viens no tiem pārstāvjiem, kas eh, teiktu autodis industrijā, kādā veidā ir jāražo savas mašīnas. Auto eh, ražotājiem pašam ir jāsaprot, kas ir jādara. Mums ir šeit jārunā par ļoti, tā teikt, īstenojumu tiesisko aktu, bet tajā pašā laikā ar eh, attiecīgajiem ambicioziem mērķiem. Es uzskatu, man arī jā, jāatkārtojas. Es uzskatu, ka 2014. gads ir pārāk agri, lai definētu, kas tad norisināsies pēc 2020 gada. Ņemot vērā šo informācijas eh, klāstu, mūsdienās, jo Laina jau arī teica, ka šeit attīstās diezgan daudz, eh, eh, attīstās tehnoloģijas, dzinēji tiek attīstīti un tā tālāk un tā tālāk. Mēs arī varam novērot, ka, piemēram, gāzes cenas, dabas gāzes cenas arī samazinās un iespējams, ka mēs varēsim redzēt to, ka būs arī jauna automobīļa ar gāzes dzinēju. Iespējams, tas ir. Mums vajadzētu patiešām sniegt vairāk laika, lai mēs varētu šo tirgus situāciju izpētīt. Pie, varbūt tās kā kompromisa priekšlikums, nu nav jau jābūt 2018. gadam, bet es uzskatu, ka 2014. gads ir pārāk agri. Superkredīti. To, kas, tas, kas izriet no šīs diskusijas. Nu, varētu jau arī tos pār, kaut kādā veidā pārsaukt. Nav jau, jā, šeit varētu runāt arī par iniciatīvas stimuliem, innovation incentives. Nav jau obligāti jārunā par superkredītiem, bet, nu, cik es sapratu, ka šeit ir vairāki kolēģi, kas varētu atbalstīt šādu veidu superkredītus un tos arī, tā teikt, saglabāt. Nu, varbūt tā šeit varētu arī paredzēt kaut kādus griestus. Nu, to es um, atstāšu vēl uz jautājumu atvērtu, kas attiecās uz ātrumu ierobežojumu. Nu, tas arī nav šīs regulas priekšmets. Nu, pēc pēc mans izpratnes. Un, diemžēl, priekšādātāja kungs, tas nav tas efektīvākais veids, kā samazināt CO2 izmešus. Uh, jo tas nozīmē to, ka vienkārši būtu jāatstāja mašīnas uz ielas, un tas arī viss. Es neuzskatu, ka tas būtu tas pareizais risinājums, un tas arī nav mūsu, tā teikt, uzdevums, kuri iespējams simtprocentīgi ir atkarīgi no šiem viegliem kravas automašīnām, un līdz ar to beigu beigās uh, tiek uzlikti pārāk lieli, tā teikt, noslogojumi. Es neuzskatu, ka tas, to vajadzētu kaut kādā veidā likumā ierakstīt. Šeit ir noteikti uh, Nu, nevajadzētu to iekļaut nekādos tiesību aktīviem. Nu, varbūt tas, tas vairāk derētu, ka, piemēram, satiksmes drošības aspektā, nevis par klimata pārmaiņu samazināšanas vienu no principiem instrumentiem. Mums nevajadzētu arī šeit mainīt eh, debates eh, fokusu, jeb koncentrāciju, tīpaši, ja mēs runājam par tiem autopērku, un es arī neuzskatu, ka šeit vajadzētu uh, šeit um, nevajadzētu arī pieskarties un kaut kādā veidā grozīt ražotāju mērķus. Es katrā gadījumā arī esmu gandarīts par diskusiju un liels paldies arī komisijai par, par sniegto informāciju un es arī nākamo dienu laikā es arī izstrādāšu pētījumu, kur arī, jāsaka godīgi, esmu pārsteigts par rezultātiem, kur arī kur tiek teikts, ka viens no tādiem um, ekonomiski pamatotiem mērķiem ir no 157 līdz 160 gramiem, bet tas vienkārši parāda to, ka šeit neeksistē kaut kāda veida automātisms vai loģika, standarta loģika, ja mēs, piemēram, šeit samazinam CO2 izmešus, ka patērētājs vienmēr gūs kaut kādu labumu, jo vienmēr ir kaut kādas izmaksas, piemēram, auto, automašīnas attīstības izmaksas vai kaut kas tam līdzīgs, un līdz beig beigās arī patērētājiem par to ir jāsamaksā. Un jau arī mans kolēģis norādīja to, ka šeit vienmēr ir kaut kāds ekonomisks grūtības, ja mēs, piemēram, iegādājamies jaunu mašīnu, jo tad beig beigās tad mēs uh, bieži vien cilvēki izvēlās jau lietot automašīnu. Un līdz ar to cerams, ka mēs varam nonākt pie kaut kāda arī kompromisa, un es patiešām izstrādājot šo uh, ziņojumu priekšlikumu arī centos būt tādā veidā vienlaicīgi ambiciozs, bet arī realistisks, un līdz ar to, ja ņemot vērā dienvidu Eiropas daļu, kur nevienmēr ir, tā teikt, ekonomikas paradīze. Līdz ar to es ņēmu visus aspektus vērā izstrādājot šo priekšlikumu. Lielas paldies! Grozījumu iesniegšanas datums ir 27. februārs, 2012. Un līdz ar to tad mēs 24. un 25. aprīlī par šiem grozījumiem diskutēsim, un balsošana 6. un 7. maijā, un plenārs sēde eh, iespējams jūlijas, jūlijas 2013. Līdz ar to mēs varam noslēgt šo darba kārtības punktu. Un varam piesvērsties ceturtajam darba kārtības punktam, kur šeit ir uh, stop the clock, jeb apstādināt pulksteni priekšlikums, un referents ir Pēter Līze, un līdz ar to došu vārdam Līzes kungam, lai iedzinātu šajā tematikā. Jā, vielen dank, Herr Ford. Lielas paldies. Dārgie kolēģi, kolēģis. Nu, mums tagad vajadzētu tikai runāt par grozījumiem, grozījumu priekšlikumu un liels paldies par iesniegtiem grozījumu priekšlikumiem, kas līdz ar tu, lī, tika iesniegts līdz ar šo ziņojuma projektu un kas katrā gadījumā varētu arī uzlabot šo ziņojumu projektu un liels paldies arī par sad, sadarbību ar Maķēju Grošu, kas ir tātad no transporta komitejas un liels paldies par šo sadarbību un cerams, ka nākam nedēļ mēs varēsim arī vienoties ar šo referentu no transporta komitejas un cerams, ka arī varēsim tad attiecīgi turpināt darbu. Tie, kas iepriekšējā sēdē nebija klāt, vēlētos paskaidrot, ka, par ko tad šeit ir runa. Komisija ierosināja uz vienu gadu, tā teikt, šo pulksteni apstādināt, ja mēs runājam par izmešu tirzniecību avijos. Uh, tātad aviolīniju kontekstā, tāds nozīmē to, ka līdz 2013. gadam netiek paredzētas nekādas sankcijas starp, kontinent, starp kontinentālais lidojumos, kur, piemēram, varētu tikt piemērot šīs izmešu tirzniecības sistēma. Tas attiecās uz visiem starp, kontinent, starp kontinentālam avio lidojumiem. Tas ne tikai attiecās uz Eiropas Savienības aviolīnu, bet tas arī attiecās uz citām aviolīnijām, kas lido uz Eiropas Savienību vai no Eiropas Savienības. Vienīgais izņ... izņēmuma gadījums neatiecās tikai uz iekšējiem lidojumiem, par tiem jau diskutējām. Mēs uh, līdz ar to arī šajā ziņojuma projektā to ierakstīju, bet lai mēs panāktu mūsu kopīgu mērķi, lai mēs varētu izstrādāt kopīgu globālu sistēmu un netiktu kaut kādā veidā nošķirt starp Ķīnu, ASV un Eiropu, tad būtu patiešām labi šo izņēmumu gadījumu ierobežot gan saturiski, gan arī, uh, ja mēs runājam par laika grafiku. Šeit mēs runājam par startautisku konvenciju, un ja mēs vēlamies saglabāt šo izmešu tirzniecību, un tad to ieviest kaut kādā startautiskā konvencijā, nu tas būtu tas uh, komisijas priekšlikuma tāds pamatprincips. Iepriekšējā reizē jau arī tika uzdots jautājums, kādēļ tik daudz trešās valstis pretojās šim jaunam priekšlikumam, un nu, es nevēlos visu atkārtot, es tikai vēlētos uzsvērt, ka pēc manas izpratnes šeit nav īpaši tādu saturisku vai būtisku argumentu, bet gan tas vairāk ir tāds politisks uh, uzbrukums, tā teikt, jo jāņem vērā to, ka šis uh, attiecīgais izmešu tirzniecības noslogojums ir diezgan tāds mm, vidējs, kā piemēram divu eiro uh, 2 eh, eiro apmērā. Nu, tas būtībā nav tik, kā jau kolēģis norādīja, tas nav tik dārgi, kā, piemēram, Hītros lidostā nopirkt tasi kafijas. Un, ja mēs runājam par trešo valstu valdātas tiesībām, nu, ka mēs te iejaucamies, nu, es domāju, ka ņemot vērā šo faktisko aspektu, tad jāņem vērā to, ka uh, Eiropas kopienas tiesa jau arī norādīja, ka mums ir tiesības, ka avio, tātad lidmašīnas, kas tā, attiecīgi paceļās Eiropas Savienībā vai nolaižās Eiropas Savienībā, ka ir attiecīgās tiesības. Un ņemot vērā to, ka ir arī nacionālais nodokļu tātad piemērošanas instrumenti, kā piemēram Lielbritānijas, Vācijas vai Francijas un tā tālāk un tā tālāk, tie arī tiek attiecīgi piemērot un šeit neviens nepratojās šādiem veidu nodokļiem. Un, ja, piemēram, šeit aviolīnija lido no, no no Vācijas uz Polijas, tad šeit ir mazāks izmaksas nekā no Polijas uz Japānas. Nu, lai gan jāņem vērā to, ka šeit ir vēl citas valsts starpā. Ja no Londonas uz Kanādas lido, tad eh, ma arī maksā mazāk nekā lidojot uz Meksiku. Līdz ar to trešo valstu arguments nav nu, diezko saprātīgs. Mums arī, protams, vajadzētu mm, tātad diskutēt par šo jautājumu un politikā ir jau, tā teikt, pieņēmumi re realitāte Nu, un tā kā mēs te tiek uzsvērts bieži vien to, ka mēs nevēlamies starptautiski vienoties, bet gan vienkārši uzspiest mūsu normas, nu tādēļ es vēlētos atbalstīt principā komisijas priekšlikumu un tādēļ es ierosinu jums attiecos grozījuma priekšlikums, kas principā šeit kaut kā, um, tā teikt, atkāpjās no komisijas priekšlikuma vēlētos uh, norādīt, Zabīne Vils nav ieradusies, bet es cit vēlētos kaut ko pateikt par šo grozījumu priekšlikumu no Sabīnas Vils. Nu, šis tas ir diezgan liels populisms. Arī, ja mēs runājam par šiem mūsu partneriem, industrijas partneriem, mēs nevaram atbalstīt šo grozījumu priekšlikumu. Protams, ka mēs šeit varam attiecīgi ir, protams, tiesības ieviest attiecīgo grozījumu, bet paskatoties uz šo priekšlikumu, ko Zabīna Vīls ir iesniegs, nu, izskatās, ka nemazām viņa nevēlas, lai to atbalstītu un tas vienkārši ir ticis iesniegts tā principēts, un līdz ar to es vēlētos norādīt, ka to vajadzētu norādīt, noraidīt. Un arī 11. grozījumu un arī 12. grozījumu tos arī vajadzētu noraidīt, jo, ja mēs runājam par šo datumu, kas, kad vajadzētu atkal, tā teikt, šo pulksteni at, atsākt, ka šeit mēs, ka tas, šis laika grafiks tiek grozīts. Nu, man rodas jautājums, ko tad vēlās šeit panākt, jo IKO jau satiekās šogad. Nu, šeit mēs parakstam tādu starptautisko konvenciju, tad būtībā arī šīs nākamais gads īpaši neko nelīdzēs, jo beig beigās š... tas būtībā tas mēs pagarinam šo termiņu uz kaut kādu nenoteiktu laiku, un tas beig beigās varētu arī negatīvi ietekmēt. Un Un līdz ar to mēs starptautiskā vidē neko nevarēsim panākt. Un es uzskatu, tas principā ir nekorekti. Tas būtībā arī neveicina šo vienošanos starptautiskajā mērogā. Un ja mēs, te, piemēram, jā, paredzam kaut kādu laika termiņu, jā, piemēram, divi gadi, nu labi, varētu jau paredzēt, jā, paš, bet kaut kad jau mēs vēlamies redzēt to, ka CO2 izmešu cena paaugstinās. Un cerēsim, ka vēl tajā laika posmā ETS arī eksistēs. Un tad būs arī kāda attiecīgās konkurences problēma, jo pašlaik konkurences problēma, kas lido Eiropas Savienības teritorijā, principā mazāk, tā teikt, ir novērojami CO2 izmeši, un tātad, piemēram, Hamburga, Frankfurta 13 centi, piemēram, tas maksā, bet ja mēs runājam par augstākām cenām, tas varētu veidot attiecīgos konkurences problēmas, un līdz ar to noraidam 11. un 20. grozījumu. Šeit ir diezgan daudz grozījumu iesniegt, grozījumu priekšlikumu, kas sniedz lielāku skaidrību, un tos es vēlētos atbilstīt, piemēram priekšsēdētāja pri, eh, grozījums, priekšlikums, arī Brandīkunga priekšlikums. Es domāju, ka tos varētu tā apkopot, ka varētu arī kompromisu pat šeit izstrādāt. Šeit, protams, ir divi grozījumi, kas ir ļoti būtiski, kas būtībā parāda jaunu di eh, aspektu, diskusijas aspektu, un es arī vēlētos par šo diskutēt. Šeit ir runa tātad par earmarking, jeb asignējumu, 2008. gadā, kad mēs par, eh, lēmām par šiem tiesību aktiem un ņemot vērā šo industrijas aspektu un konkurences aspektu, tad šeit tika runāts par to, ka mums vajadzētu nodrošināt situāciju, ka šie finanšu līdzekļi tiek mētiecīgi izmantoti, ka nevis kaut kādu budžetu mm, caurumu tiek aizpildīti, bet ka, piemēram, tiek paredzēts šis asignējums attiecīgiem tehnoloģiem vai izpētēji šī uh, drošības aspektā, lidojuma drošības aspektā. Uh, Tas Hasijum Vils grozījums, mans eh, priekšlikums 23. un šeit ir, protams, arī runa par trešo valstu akceptēšanu. Ja mēs, piemēram, amerikāņiem piedāvājam, ja mēs daļu ar šiem finanšu līdzakļiem varam arī attiecīgi sekt kaut kādu kopējus um, ehm, izpētes, um, tā teikt, projektus, nu, ja mēs attiec, nu, tas varētu sarežģīt citās, bet ja mēs, piemēram, piedāvājam attīstības valstīm, nu, piemēram, ja mēs runājam ANO fondā, to varētu Uh, tā teikt, iekļaut, nu, tad tas būs, uh, tā teikt, ātrāk varētu atrast akceptu arī no trešajām valstīm. Un līdz ar to kompromisa kontekstā mēs var, es varētu to akceptēt. Mums patiešām vajadzētu sagatavot uz padomes ļoti tādu aso diskusiju, jo jāņem vērā to, ka padome vienmēr to ir noraidījusi. Bet, nu, vismaz mums, vismaz vajadzētu signalizēt kaut kādu sarunu vešanas vēlamību, kam, nu, un, uh, Bet mums nevajadzētu kaut kā norādīt, nu, mums vienkārši vajadzētu signalizēt, ka mēs vēlamies uh, diskusijas turpināt par šo aspektu. Un beigu beigās es vēlētos pateikties visiem tiem, kas iesniedz grozījumu priekšlikumus. Un es domāju, ka šis virziens, kas būs kompromisa priekšlikumā un manējos ieteikumos balsošanā, vienkārši visu darīt, lai mēs varētu globālu risinājumus, tā teikt, atrast Un mums vajadzētu izvairīties no tāda, teikt, signāla, ka mēs vēlamies vienkārši šo jautājumu lauku aizmirst un vairāk nepieskarst, nepieskarties šim jautājumam, bet skatoties uz backloading, um, tā teikt, priekšlikumu tik tikko saņēma ēpastu, kur, teikt, teikt, teik, teikts, ka vajadzētu tā teikt um, likvidēt šo ETS sistēmu. Jā, patiešām, ja mēs diskutējam par šiem jautājumu lokam, tad ne tikai ir tehniski jautājumi, bet ir runa par to, vai turpināsim klimata politiku. Nē, neuzskat, ka šeit vajadzētu ETS kaut kādā veidā likvidēt. Ir tiešām laiks uh, tā teikt, nostiprināt Eiropas Savienības ETS un arī patiešām to starptautiskajā mērogā arī pat uzsvērt un aizstāvēt. Paldies! Jā, mēs varam. Lielas paldies, Pēter, Līze. Lī, cerams, ka CO2 saņems arī tādu uh, augstāku cenu un uh, rītdien visi varēs piedalīties šajā veiksmas tādā kat uh, stāstā. Katrā gadījumā visi ir ieicināti. Pat tiešām, lai mēs starptautiskajās sarunās IKO sēdē varam uh, arī, tā teikt, sasniegt rezultātu. Es esmu patiešām pārliecināts, ka mēs tik tālu kā kontekstā esam tikuši tikai tādēļ, ka mēs kopīgi sadarbojamies. 15, 20 gadus vispār nekas uh, starptautiskajā līmenī nenotikās, un tikai tagad vispār kaut kas virzās uz priekšu, tad, kad mēs sākām aktualizēt šo diskusiju par Eiropas Savienības ETS un arī par uh, aviodrošību. Un tas arī patiešām ir ļoti labs ievads, un kādēļ es arī iesniedzu pāris grozījumu priekšlikumus Jā, protams, te vajadzētu arī sniegt skaidrību par to, ka šeit jau nav runa par to, ka šeit budžeta caurums vajadzētu kaut kādā veidā aizpildīt, bet ka šis finanšu resursi tiek izmantoti mētiecīgi, lai adaptētos klimatu pārmaiņas instrumentiem un lai patiešām apkarotu klimatu pārmaiņas. Un tādēļ vajadzētu paredzēt šos finanšu resursus nevis kaut kādam citam variantam, jo mēs jau citās dalībvalstīs esam redzējuši, ka šīs no, nodevs ir diezgan zemas Šeit patiešām mēs varētu maksāt centus. Piemēram, eh, Lēra manā elektorātā, ja es lidoju uz Volkumu, tie ir kaut kādi pāris kilometri, tad es maksāju vienu, tā teikt, daļu, ko es maksāju no Frankfurts līdz Hamburgai, līdz ar to. Uh, Mums vajadzētu salabot, tā teikt, jeb koriģēt šo ETS, bet tajā pašā laikā vajadzētu arī sniegt iespēju, un visticamāk mēs varam arī novērot, ka šeit ir iespēja, ka mēs varētu lai mēs varētu starptautiskajā līmenī kaut ko panākt, un es to arī atbalstu. Es atbalstu komisijas priekšlikumu, ka mēs apstādinam šo pulksteni, bet ierobežojoši apstādinam nevis uz kaut kādu nenoteiktu termiņu, bet ka līdz 2013. gadam, kad, uh, lai starptautiskajā tātad aviodrošības konferencē mēs varētu panākt kaut kāds rezultāts. Tas būtu arī tā teikt uh, šīs ievadruna, un es varu arī atbalstīt uh, referenta viedokli, protams, arī diskusija ir atkarīga no rītdienas balsošana, vai CO2 cena var tikt saglabāta, vai arī šī sistēma vairs nefunkcionē. Tas, protams, ir atkarīgs no cenas, lai gan arī tas ir tirgus instruments, un tas arī būtu mans pledojē rītdienai, lūdzu piedalīties uh, un lūdzu sa koriģējiet, salabojiet ETS, lai, tam, lai CO2 būtu kaut kādas cenas, uh, lai ne, nerastos šeit kaut kāda situācija, ka mums ir neās zobens, Mums vajadzētu būt lepniem par to, ko mēs esam līdz šim sa sasnieguši ar šo tiesību aktu, un it īpaši, ja mēs runājam par šo ETS un arī aviolīniju tiesību aktiem, un arī šeit vajadzētu dalību valstīm izvairīties no tādas situācijas, ka tiek paaugstināti eh, nodokļi vai uh, nodevas, un līdz ar to mums vajadzētu izvēlēties vai no nu ETS vai nodevas, un mēs jau arī pieņēmām lēmumu, mums vajadzētu izmantot ETS, un mums vajadzētu panākt tādu risinājumu, lai ETS patiešām efektīvi funkcionētu, un lai Eiropas Savienības līmenī mēs varētu panākt kompromisu risinājumus. Un līdz ar to nākamais runātais - Kris Deivis. Nu, katrā gadījumā uh, laicīga piezemēšanās jums tieši tiek dots vārds. Speak. Taču es nelūdzu izteikties, es gribu izteikties, taču es gribu noklausīties debates un pēc tam uzstāties pats. Varbūt es varētu tad uzstāties pēc tam, jā, jūs piekrīt, paldies. Labi, tad nākamais. Mārtiņ, Kenē. Mārtiņ, vai tu vēlies izteikties? Bet, protams. protams. Man patīk, kad viena daļa koalīcija izdod priekšroku citai daļai koalīcijas. Nu, var izteikties pavisam īsi priekšstādātāji. Kā jau tu sacīji, es augstu vērtēju šo atlikšanu uz vienu gadu, lai ETS sistēmā iekļaut arī lidojumus, eh, kas, iet, kas lido ārpus Eiropas Savienības un ielido Eiropas Savienībā, gaidot savu lēlumu. Tātad eh, ir vērts izskatīt eh, tos grozījumus, kas kas apdraud komisijas priekšlikumu, pakļaujot visādiem priekšnoteikumiem pulksteņa apstādināšanas priekšlikumu. Pagājušreiz mums bija debates par izsolamā kvotus, par izsolāmo kvotu skaitu, par eh, to, to ienākumu iezīmēšanu. Es domāju, tagad ir, nav nekā šo par to, ka dalībvalsts negribēs piekrist šai prasībai. Un vēl arī nevar paredzēt, kādas būs diskusijas ICO. Protams, ka mums ir jāmeklē globāls risinājums. Tomēr es neuzskatu, ka ir kaut kā, ka ir vērts nu, Eiropas Savienībai no savas pupas izvirzīt stingrus noteikumus. Šo apsvērumu dēļ esmu iesniedzis dažus grozījumus, kas manā skatījumā mēģina noglidināt uh, ceļu šim priekšlikumam, izvairoties no tādiem asiem izteikumiem. Es vienkārši aicinu manu grupu darīt tas, kas viņai jādara, lai panāk globālu vienošanos. Paldies priekšsēdētāji. Labi, Karls Šļūters, kurš aizstāja Satu Hasi un tad Grosteiskundze. Paldies priekšsēdētāji. Man gribētos pielikt punktu šai lidojošai nodokļu paradīzē. Es gribētu apstādināt nevis pulksteni, bet emisijas. Tāda ir šī problēma. Tāpēc mēs zaļie iesniedzām uh, svītrojošu grozījumu šim priekšlikumam. Taču es saprotu, Pēter Līze 23. grozījumu tā labos nodējums mēs iesniedzām līdzīgs 24. grozījumu par to, ka izsolāmās kvotas varētu, ienākums no tām, uh, iegūtos līdzekļus vēl veltīt uh, atbilstošiem mērķiem. Taču es domāju, nav vērts pievērsties pulksteņa apstādināšanas priekšlikuma trešās valstīs varētu veltīt līdzekļus uh, attīstībai un pētniecībai, un tad būs mazāk pretestība iespējamajam globālajam kompromisam. Aizmirstiet par 85% ir un tikai par 15% izsolāmajam kvotām. Tas ir absolūtais minimums, kas mums būtu jāiekļauj un nav pareizi tiesība aktos, aktā minēt, ka mums ir nepieciešams tirgus noteikts instruments, un tad eh, procesa vidū pateikt, nē, nu, mm, atteiksimies no tā. Nav, mums ir eh, tirgus risinājumiem jāparādz kaut kāda paredzmi. Paldies, uh, eh, Francos Grastoti, paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka bija diezgan liels vairākums to deputātu, kas atzina, ka komisijas priekšlikums uh, Eh, lēmums būtībā apstādināt pulksteni bija interesants gaidot pozitīvu priekšlikumu no ICAU, e atliek cerēt, ka šās, šis lēmums tiks pieņemts iespējas drīzāk. Taču vēlos atgādināt, ka direktīva 2012. gada 1. janvārī stājās spēkā. Un jā, ir grozījuma priekšlikums div, šā paša gada 12. novembrī, un arī šajā gadījumā esam nonākuši pastāvīgās neparedzamības situācijā un uh, nozara pārstāvi neko nevar paredzēt. Es domāju, mums būtu jāizvairās no, at, uh, no sekām ar atpakaļējošu datumu tiem uzņēmējiem, kas jau darbojas šai ziņā, jo dažas aviokompānijas jau ir sākušas iepirkt mm, kredītus, kas attiecas uz viņu lidojumiem, kas ir uh, veikti pirms uh, Tātad šie pirkumi, kredīti pirkumi tika veikti vēl pirms 12. novembra, domājot par lidojumiem 2013. gadā, un mēs te rodam, e, radam problēmu, mēs uzliekam dubultu, dubultu slogu šiem operatoriem, jo 2012. gadā viņi, pret viņiem izvirzītās prasības izpildīja, un tagad viņiem ir vēl jāmaksā. Tātad mēs e, nosodām tos, kur patiesībā ir rīkojušies atbilstoši tajā laikā spēkā esošajam tiesību aktam. Mēs nedrīkstam izvirzīt vēl papildu tehniskos noteikumus, kas bija paredzēti jau iepriekš, tāpēc esmu iesniegus grozījums, kas ļaus šiem operatoriem īstenot tā direktīvu, kā tie ir pazīstama, lai, uh, un viņam nav pienākums tagad uh, Uh, izsolīt tos kredītus, ko viņi saulēcīgi bija iepirkuši. Tāds viņi var rīkoties saskaņā ar iepriekšējo direktīvu, jo ir pilnīgi nepieņemam sodīt tos, kas jau ir izpildījuši direktīvas plas, prasības uh, un uh, tā izrādot labvēlīgāk attieks pret tiem, kas šīs prasības nebija izpildījuši un Eiropas Savienība, es ceru, gūs labu rezultātu ISO 2013. gada ģenerālajā asamblējā. Paldies! Lielas paldies, Holgers Krāmers! Lielas paldies! Nu, es, protams, nevēlos šeit atkārtot eh, esošo jau diskusiju, bet es vēlos patiešām runāt tikai par grozījumiem. Es vēl aizvien uzskatu, ka tā teikt, pul, tā teikt šis eh, nosaukums eh, pulksteņa apstādināšana ir nedaudz tāda, nu, var mulsināt cilvēks, jo. Nu, šeit varētu rasties diezgan liela tātad pretestība no trešajām valstīm, kas vienkārši nav akceptējušas to, ka uh, Viņiem ir attiecīgi jāievēro Eiropas Savienības normas, un līdz ar to šeit ir solis atpakaļ, jo tādēļ, ka nebija ne citu attiecīgo alternatīvu. Es uzskatu, ka tas ir tāds tā kā, nu, vidējs risinējums, jo jāņem vērā to, ka trešās valstis nav iesaistītas iekšēji tātad tirzniecības sistēmā, un līdz ar to, ka es varu, protams, var teikt, ka šis, šis risinājums nav tāds foršs, bet, nu, es tikai vēlētos sniegt priekš tādu piemēru. Uh, ņemot vērā, ka vasar tūlītās, nu, piemēram, Diseldorfa Maljorka lidojums ir ETS sistēmā. Nu, Diseldorfa Ēģipte nav atkal ETS sistēmā. Un apzinoties visu šo cēnu sistēmu un ņemot vērā to, ka turistiem ne bieži vieni nav nemazām tik daudz naudas, tas nozīmē to, ka tas rezultātā var būt tā, ka ETS trešajām valstīm ir būtībā, tā teikt, um, uzvija Eģiptei, ja mēs runājam par turistu piesaistīšanu. Nu, šeit mēs pat vēl nerunājam par klimatu pārmaiņu aspektiem. Es esmu viens no tiem, kas parakstīja šo grozījumu priekšlikumu. Ja jau mēs šeit apstādinām šo pulksteni, tad lūdzu uz visu laiku. Šeit nav nekāda apcija, ka vienkārši kaut kādu uz nenoteiktu laiku apstādināt, bet gan tieši šī principa yes we can, jā, mēs varam. Uh, jā, patiešām šeit varētu būt tāda situācija, ka IKO sēdē rut, rudenī nekas netiks panākts, un šeit varētu rasties tāda situācija, kur būs konflikti politiskajā līmenī, kur apmainīsies ārlietu ministra ar vēstulēm, Un es domāju, šī tā teikt strupceļa situācija, kas bija pagājušajā gadā, to nevajadzētu atkārtot. Bet gan, ja mēs patiešām sasniegtu kaut kādu rezultātu šī gada rudenī, tad mums vajadzētu paredzēt arī iespēju, paredzēt tādu tā kā leģislatīvu risinājumu un to pār, to, tas, kas tiek nolemts IKO sēdē, ka mēs to varam arī pārvedot tiesību aktī. Nu, tāda situācija var rasties, bet otra situācija var būt tāda, ka mēs vispār šeit neko nepanāksim IKO sēdē. Un, uh, Un tad mēs būtībā būsim tāda kā Eiropas Savienības saliņa, kas vēlēs vienkārši samazināt klimata pārmaiņas. Un Pēter Līze jau arī nu, pašā sākumā arī attiecīgi minēja, nezinu, kādēļ viņš tik ātri novērsās no šī jautājuma. Ja mēs būtībā apstādinām šo pulksteni, tad vajadzētu uz, uz visu laiku to apstādināt. Un tad vēl viens aspekts, kas eh, pēc manas izpratnes vispār to nevar, nevar ieviest, nu, tīpaši, ja mēs runājam par starptautiskajām normām, ka mēs kaut kādā veidā trešās valsts var izņemt ārā no sistēmas, bet ja mēs runājam par EFTA valstīm, kas ne, nepiekrita ETS sistēmai, un mēs vēlamies vēl aizvien uzspies šo ETS sistēmu, nu, uzskatu, ka tas tā ir būtībā lieka politiska provokācija. Tā, šeit mēs runājam par Eiropas Savienības, tā teikt, spēku spēlēm. Es domāju, ka mēs atkal kārtējo reizis būtībā um, saplēšam mūsu politisko porcelānu, jo jāņem vērā to, ka, piemēram, Šveice nepiekrīt šai ITS sistēmai. Mēs nevaram vienkārši piespiest uh, Šveices pārstāvjiem, uh, lai tie piemērotu mūsu mūsu, tā teikt, tiesību normas. Mums vajadzētu ievērot starptautiskās normas. Nu, vismaz, ja mēs runājam par EFTA valstīm, kas neakceptē ETS, nu, nevajadzētu piespiest. Vestman kungs. Tack så mycket. Jag ska vara ganska kortfattad. Jag tyckte att det var... Paldies. Izteikšos pavisam īsi, saka Vestlunds kundze. Uh, Kad pirmoreiz eh, ieskatīju šai komisijas priekšlikumā, tas man likās savāds, taču atbalstu to argumentu, kas izskan komisijas um, virzienā kā kas pozitīvs. Proti, mēs nevaram pārāk ilgi atlikt īstenošanu, mēs nevaram sacīt, ka mēs to darīsim un pēc tam nonāk tādā situācijā, kad mēs saņemam kaut kādus uh, vispārīgus solījumus, kas izvirs vienu datumu, pēc tam vēl atliek to visu. Sistēma ir jāpadara stingrāk. Mums ir jāpātrina šie procesi, mums nepieciešams skaidrs termiņš, tas nedrīkst būt pārāk attālināts, mums nepieciešami skaidri definēti kritēriji. Un ja nekas cits, nekādas citas sistēma vietā nestāsies spēkā, tad mums jāturpina savu sistēmu. Kā jau tika sacīts, tas ir liels sloks aviokompānijām. Taču galvenās grūtības ir saistīts ar to, ka mēs lidojam tik bieži, ka tas nav ilgspējīgi un cilvēki lido ar vien vairāk. Protams, mēs nevaram gaidīt pārāk ilgi. Uh, Taču, ja mēs varētu uh, paredzēt, ka mēs iegūsim labāku globālu sistēmu, tad mēs nedaudz varam pagaidīt, taču mēs nevaram gaidīt mūžīgi. Katrā ziņā mums ir jāparedz tāda sistēma, kas attieksies starp kontinentālām lidēm. Lielas paldies! Kris Deivis. Thank you, Chairman. Paldies priekšstādāt. Izteikšos pavisam vienkārši. Es atbalstu komisijas priekšlikumu paredzēt laiku sarunām. Es vēlos, lai ieņēmumi tiktu uh, iezīmēti, lai tiktu panākt vienotu nostāju. Taču divi jautājumi. Pirmkārt, neesmu gluži pārliecināts par to, vai komisijai bija jānāk klajā ar šo koplēmumu procedūru. Tādos gadījumos, kādi, piemēram, attiecībā uz mobilo Uh, gaisa kondicionēšanu, tad komisija bija teikusi, atliksim šo lēmumu uz diviem gadiem. Ja komisārs to var sacīt, pamatojoties uz uh, nepārvaru vāru, nu labi, taču neesmu pārliecināts par to, ka toreiz uh, varēja atteikties no koplēmuma procedūras, jo komisija šādi vēlējās tikai noteikt to nostāju, kas jau sākotnēji bija parlamenta nostāja. Un tagad runāt par šo, šīm debatēm. Te būtībā ir runa par laika piešķiršanu diskusijām, un kaut arī ir uh, konkrēti oficiāli datumi, kad šīs debats paredzētas, tad eh, vienlaikus risinās kaut kādas tādas privātas sarunas. Es gribētu zināt, kāds tieši ir gaidāms rezultāts no šī papildu laika. Paldies, Judīte Merkis, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Uh, Efe. Eh, eh. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam eh, īsi gribēju izteikties. Mēs visi šeit runājam ka, par to, ka lidojam arvien vairāk un vairāk, un problēma ir ETS, e un varbūt ir labāk pieturēties pie tā, kas jau ir, jo jaunas sistēmas iedarbināšana uh, rada zināmas grūtības, bet galvenā problēma ir tā, ka ir jāizdara spiediens, lai panāktu jaunas sistēmas pieņemšanu šogad. Es nedomāju, ka risinājums būtu nenoteikt nekādas prasības avio kompānijām, jo uh, šeit ir grūti panākt uh, pareizo līdzsvaru, paturot prātā izvirzīto mērķi un tai pašā laikā nodrošināt aviolīniju attīstības iespējas. Um, pasaules līmenī es nezinu, vai vajadzētu vienu sistēmu aizstāt ar citu, bet uh, Uh, ir grūti saprast, kā šī sistēma īsti darbojas, un jaunā sistēmas uzmetuma es pat neesmu redzējusi par to, kāda tā būtu uh, aizstājot mūsu sistēmu starptautiskā līmenī. Komisija lūdzu. Če. Liels paldies priekšsēdētāji kungs, pateicamies uh, referent tam un visiem eh, tiem, kas komentēja uh, ierosinājumu. Runāšu īsi, runājot par aptvērumu paplašināšanu, lai iekļautu pārvadājums Eiropas Savienības ietvaros, tas šķiet neloģiski eh, raugoties uz šā izņēmuma uh, noteikšanas pamatu, runājot par to, ka bija iecerēts uh, radīt tādu attēlpu, ņemot vērā sarunas, kas notiek uh, starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā. Tālāk runājot par mūsu Šveices partneru nostāju, jāsaka, ka situācija ir līdzīga. Šveice nekad nav apstrīdējusi Eiropas Savienības ETS uh, uh, ieviešanu, un viņa vēd sarunas ar mums par šīs uh, sistēmas uh, izveidi, un uh, līdz ar to apstākļi ir uh, diezgan uh, īpatnēji ņemot vērā Šveices geogrāfisko situāciju, tā atrodas Eiropas Savienības vidienē, un ir arī ideoloģiskā pieeja līdzīga attiecībā uz klimata pārmaiņu apkarošanu. Un, ja šis izņēmums netika apstiprināts, tas negatīvi ietekmētu sarunas starptautiskā mērogā tālāk par izmaksām attieksme pret visiem pārvadājumiem Eiropas Savienības uh, ietvaros būs uh, vienāda. Ir aprēķināts, ka izmaksas varētu būt uh, eh, 25 eiro centi Eiropas Savienības iekšienē, un es nedomāju, ka kāds atteiksies no brīvdienām kādā valstī tikai tādēļ, ka izmaksas palielināsies par šādu summu. Uh, ir uh, paredzēti, paredzēts izņēmums ļoti ierobežotā veidā, lai eh, noteiktu šo izņēmumu uz vienu gadu, un mēs esam gatavi pēc gada, ja netiks panākt vienošanās, atkal iedarbināt Eiropas ETS sistēmu. Eh, runājot par eh, procentuālo īpatsvaru uh, starptautiskā mēroga kredītu kontekstā šeit ir runa par 15%, un tās tie avio pārvadātāji, kas ir nopirkuši kredītus, domājot par 100% pārklājumu, viņiem būs zināms pārpalikums, ko varēs izmantot turpmākajos gados, bet tos varēs arī pārdot starptautiskajā tirgu. Kad uh, tiks eh, izdarītas eh, izņēmuma eh, izmaiņas, būs arī izņēmuma situācija. Un tie, kas, un patiesībā šī izņēmuma ie, nodrošinātie ieguvumi ir daudz lielāki nekā tie radītie zaudējumi. Un es domāju, ka mums šis priekšlikums ir jāapskata vispārējā kontekstā. Lielas paldies, Pīters Līze. Jā, es teikšos īsi. Jā, tie, kas atbalstīja principā šo priekšlikumu, nu nevajadzētu, droši vien es te neiedzināšu šī jautājuma. Kēlers jau arī runāja par attiecīgajiem šiem par attiecīgajiem instrumentiem. Visi, kas šeit nodarbojas ar šo jautājumu, it īpaši par asignējumu jautājumu, un šeit rodas jautājums, kā, kādiem tātad nolūkiem tiek izmantot šie finanšu resursiem, nu jāņem vērā to, ka mums ir jāņem aspekts, ka nevajadzētu, ka par šo jautājumu uh, tā, ka mēs nevarētu vienoties ar pārdomi. Mums nevajadzētu šeit radīt situ, situāciju, ka mums varētu rasties problēmas ar, um, ar trešajām valstīm, un arī šis starpinstitucionālais aspekts ir jāņem vērā. Ja līdz aprīlim šeit parlaments un padome nepieņem lēmumu, tad š, nu, ja, ja, mēs ne, ja šeit attiecīgi mēs nepieņemam lēmumu, tad vēl stājās spēkā būtībā esošais. Tas nozīmē to, ka līdz aprīļa beigām vajadzētu vienoties un arī ieviest, un tas nozīmē to, ka no abām pusēm vajadzētu izrādīt fleksibilitāti. Mārtiņ Kris tomēr, um, sākot ar 2008. gadu, ir novērojami kaut kādas pārmaiņas. Sākot ar 2008. gadu mēs nebijām rēķinājuši ar to, ka trešās valstis šeit kaut kādā veidā pretosies. Un Es neierosinu, ka mums vajadzētu šeit izvairīties no klimata pārmaiņu mazināšanas instrumentiem, bet gan tieši vest sarunas, nu, piemēram, vest sarunas ar ASV, kā vienkārši Varbūt tas, nu, runāsim par kopējiem pasākumiem, ko mēs varētu finansēt ar kopēju budžetu. Jā, protams, ka mēs varētu arī diskutēt arī ar attīstības valstīm, ka vismaz sniegtu attiecīgo finanšu resursus. Un es vēlētos redzēt to ministru, kurš Montreālā septembrī teiks, ka ņemot vērā esošo finanšu resursu situāciju, ka man finanšu resursu un budžets ir svarīgāks nekā starptautiskā konvencija un vienošanās, un mums par šo punktu vajadzētu diskutēt, parlamentam vajadzētu būt skaidrai nostājai, un ja parlaments un padomi šeit nevienojās, tad visticamāk septembrī vajadzēs atkal pie, uh, septembrī atkal pievērsēšam jautājumu, ja nu vienīgi šeit kaut ko nevēlas izgāst. Jā, Kārl Pēteris jau teicu, šeit nav nepieciešams apstādināt pulksteni, nu, diemžēl tas nav korekti. Ja mēs vēlamies panākt starptautisku veiksmu stāstu, tad mums vajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu. Um, kolēģis arī ierosināja priekšlikumu, ka tas ir diezgan tāds tehnisks. Jā, jāsaka godīgi, kad es saņēmu to franciski, man vajadzēja šeit iedziļināties šajā priekšlikumā un paskatīties, ko tad ar to varētu iesīt. Uh, Holgers Krāmers jau arī uzrunāja šo jautājumu par Šveici. Jā, protams, saprotami. Komisija uh, nu, īpaši diplomātiski eh, nerīkojās šajā jautājumā, un tādai kritika ir arī pamatota. Šveica nekad nav mūsu sistēmu kritizējusi, vienmēr ir bijis sadarbojusies ar um, Eiropas Savienību, un iespējams būtu bijis gudrāk šeit sarunāties ar Šveici, un arī attiecīgi iekļaut eh, Šveicis izteiktās bažas pirms publikācijas. Bet tajā pašā laikā Šveicē ir tāda pati situācija kā Eiropas parlamentā. Mums, um, mums arī netika uzdots jautājums, uh, un pirms komisija šo iniciatīvu uzņēmās, un tagad ir jautājums par atbildības uzņemšanos. Es nezinu, vai Šveice juridiski šeit kaut ko darīs, lai pretoto šim, šajam attiecīgajam priekšlikumam. Jā, protams, ir skaidrs, ka mēs vēlamies šeit piedalīties šajā attiecīgajā sistēmā, bet bet ka, piemēram, šeit lidojumi no Šveices tiek tā, tā ar tiem viņiem ir tie paši regulējums, kā, piemēram, Eiropas Savienības valstī. Nu, es patiešām nedomāju, ka šeit būs tā tik liela pretestība no Šveices puses. Un, ja mēs procedūras laikā mums būs vēl vairāk laika, es nezinu, vai tas būtu kaut kādā veidā komisija to varētu šeit. Es domāju, ka šeit vajadzētu uh, tā teikt, piesaisties pie viena galda komisijas un arī Eiropas Savienības pārstāvjiem un Šveicis pārstāvjiem, lai mēs varētu atrast risinājumu. Nu, piemērs Diseldorfs lidosta un lidojumu uz Ēģiptu un Maljorka. Jā, patiešām tas ir diezgan slikts piemērs, kā jau komisija norādīja. Aviolīnijas, kas lido Eiropas Savienības teritorijā, ir attiecīgi iekļāvušo ETS cenas, ņemot vērā uh, industrijas komitejas pārstāvju, tā teikt, um, darbu, un līdz ar to šī CO2 cena ir diezgan zema, un tas nozīmē to, ka šī cena ir zemāk nekā 25 centi. Un līdz ar to es gribētu iepazīties ar kādu cilvēku, kurš Uh, kurš patiešām 25 centu dēļ izvēlētos lidot uz Eģiptu, nevis uz Maljārku. Nu, tas patiešām ir diezgan dīvaini. Un, ja mēs, ja mēs vēlamies Mums vajadzētu patiešām par šiem aspektiem diskutēt. Nu, tas, kas stājās spēkā 2012. gadā, tātad 2012. gada sankcijas, jā, patiešām ir diezgan absurdi ticēt, ka kāds lidot uz Ēģipti, tā vietā, lai lidot uz Baljorku, tikai lai ietaupītu 25 centus. Tas nekad tā nenotiks. Un līdz ar to šajā posmā mēs varam atbalstīt komisijas priekšlikumu un patiešām arī uh, koncentrēties vairāk uz šo starptautisko vienošanos, jeb konvenciju. Liels paldies! nu, Maljorka Eģipte jau ir tajā pašā virzienā, un eh, es domāju, ka jebkuram, tā teikt, patērētājiem ir jāpieņem lēmums, kur tad lidot. Mēs esam nonākuši pie diskusiju beigām, tātad 20, 26. Eh, februārī balsosim par to, un tad Un tad mēs arī nonāksim pie rezultātu. Nākamais darba kārtības punkts - zirga gaļa. Eiropas Savienības pārtiks ķēdē. Un tas ir diezgan tāds aktuāls jautājums. Es esmu mm, pēdējā nedēļā saņēmis diezgan daudz, tā teikt, lūgumus iekļautu darba kārtībā, un līdz ar to es arī esmu iekļauts darba kārtības punktā šo attiecīgo jautājumu lomu. Un jāņem vērā to, ka šis jautājumu loks mums jau bija 2011. gadā darba kārtībā iekļauts, kur šie priekšlikumi netika akceptēti lai attiecīgi izveidotu striktāku marķējumu uh, noteikumus. Un tagad šeit ir attiecīgi arī aktualitātes. Esam, patiešām esam priecīgs, ka īrijas prezidentūras pārstāvs ir ieradies arī no DJ Sanko, ir attiecīgi pārstāvs ieradies. Un šeit, attiecīgi, ņemot vērā aktualitāti, arī nacionāla līmenī tiek izstrādāt vairāki, tā teikt, plāni, bet, nu, jāņem vērā, ka es diezgan ar tādu nelielu smaidiņu uz to skatos. Uh, Nu, mēs pašlaik vēlamies uzsākt diskusijas par šo jautājumu, un pirmie runātāji koordinātori, un pēc tam arī varēs pārējie kolēģi izteikties par šo jautājumu loku vai arī uzdot jautājumus. Mēs tagad vispirms uh, piefiksēsim attiecīgi vēlmi runāt, un tad skatīsimies, vai es vispār varēšu visiem sniegt iespēju izteikties. Nu, patiešām jā, jānodrošina situācija, lai patie, visi varētu izteikties, tādēļ aicināt izteikties īsi. Pēters Līze no ETP un pēc tam Linda runās. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Tas, kas šeit ir norisinājies ar šo nepareizo de deklarāciju, jeb marķējumu, kas būtībā, kad zirga gaļa tiek deklarēta kā lielopgaļa, tas pat tā patiešām ir krāpšanās, un mums vajadzētu vērsties pret tiem, kas šo krāpšanos ir attiecīgi īstenoši. Es patiešām saprotu jebkuru uh, patērētāju kas vē, saka, ka nevēlas ēst uh, zirga gaļu, bet beig beigās viņiem tik un tā tiek iesmērēta šī zirga gaļa. Es īsti nezinu, uh, Eh, par šī diskusija, tātad par šiem marķējumiem un visiem tātad eh, satura elementiem. Un es vēlētos to atrast cilvēku, kurš šajā zālē teiktu, ka būtu Eh, ka vēlās redzēt, ka, piemēram, lielopu gaļa izcelsmes valsts Rumānija vai Francija, nevis tā vietā vienkārši lielopu gaļa. Es nezinu, kas tur būtu tāds pluspunkts. Nu, jāņem vērā, ka tur bija zirga gaļa, bet marķējums ir lielopu gaļa. To nevajadzētu veikt ar jaunu tiesību aktu, bet gan vienkārši jāno, jāpastiprina un jānostiprina kontrols mehānismi. Uh, Es labprāt aicinātu komisiju veikt attiecīgo šo kontroli un arī tiek veikti DNS testi. Un es arī esmu gandarīts, ka Dori ir ieradies. Ja Astonija Borg būtu ierasties, tad viņš varētu to kritizēt šo aspektu, jo nekad nav īsti atbalstījis komisijas politiku. Makevans un arī Bīlā Jūzo bija ieradušies. Parlaments pirms vairākiem gadiem arī prasīja, ka pie Pie klonētās gaļas tiek pieprasīts arī attiecīgais marķējums, un komisija teica, ka to nevar izkontrolēt. Nu, tad es uzreiz arī teicu, un es arī nāku no šī sektora, nu, tad var veikt DNS testu. Uh, Un tagad mēs visi uztraucamies par zirga gaļu, un katrā gadījumā es arī saprotu šo uztraukumu. Šis uh, dzīvnieku aizsardzības aspekts, ka šis aspekts ir lielāks, ka tas ir arī papildu arguments, un tad vēl ir šeit ir veselības aspekts, kur ir patiešām būtiskas bažas, būtisks risks pastāv, jo lieloba gaļā attiecīgie šie riski neeksistē, bet zirga gaļā var eksistēt, jo šeit mēs runājam par medicīnas, tā teikt, medicīnas uh, medicīnas produktu kaut kādu pārpalikumu šajā zirga gaļā. Un daudzi uzskata, ka tas ir arī pārāk ambiciozs, bet es tagad eh, uzskatu, ka tas ir diezgan slikti, ka, um, nu, katrā gadījumā neuzskatu, ka tas ir uh, pareizi, ka noteiktā citā sektorā to nevēlas atbalstīt, un tagad mēs uh, tomēr vēlamies to panākt. Uh, un komisi, parlaments vēlēs šeit panākt attiecīgo iniciatīvu, bet komisija to bremzē, un es labprāt vēlētos sagaidīt no komisijas. Paldies, Lindeven. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, tas, kas cilvēkus eh, šokēja saistībā ar šo zirgu gaļas uh, gadījumu, kopš, uh, kopš šīs te nāgu un ragu sērgas. Uh, bija gaidāms, ka taču ļoti labi var izsekot, no kurienes nāk gaļa, bet pēkšņi izrādās, ka uzņēmumi Eiropā nezin, no kurienes šī gaļa nāk. Un tā, ka mēs pagājuši gadu runājam par marķēšanu, tad uh, uh parlaments nobalsoja par, bet uh, padome noraidīja šo skaidro marķējumu uz gaļas izstrādājumiem. Un es gribētu uzdot jautājumu komisē, kāds ir jūsu pagājušā nedēļas notikušā sanāksme status un kāda būs sanāksme šonedēļ? Tad kas īsti padomē notiks? Un nobeigumā es zinu, ka daudz kolēģi grib izteikties, izteikšos statīs pirms pāris gadiem. Mums šeit bija diskusijas par gaļas higiēnu. Un balsts bija tāds, ka komisija vēlējās uh, vājināt dažus no mūsu gaļas tiesību aktiem. Un tad bija paredzēti neatkarīgi inspektori eh, kautuvēs. Un tagad šis jautājums raka atgriezies uz galda. Es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Vai tagad pēc jaunākiem notikumiem divu nedēļu laikā vai sa, jūs tiešām uzskatāt, ka sabiedrība var uzticēties, ka uzņēmumi paši īstenos savus uh, Uh, pārbaudas uh, kautuvēs. Pirms pāris gadiem uh, šeit bija baumas, ka komisija ir izjutusi lielu spiedienu no ražotājiem, ka viņi paši grib izvērst savas kontrolas un inspekcijas, bet, nu, redz, kāda situācija ir tāda. Kris Dēvids, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Mēs pēdējo gadu laikā šajā komitejā tik daudz esam sprieduši par pārtiks marķēšanu, ka tas ir pārsteidzoši, taču patiesībā skaidrs, ka tā marķēšanas sistēma nedarbojas, kad patērētāji pērk lielopu gaļu un izrādās tā ir zirga gaļa. Te ir runa par nacionālo valdību atbildību, ka tiek pareizi marķēti, marķēta pārtika, kas tiek ražo šajā valstī. Uh, Priekšsēdētājs Pols NATO ir mūsu vidū šodien un ir zināms, ka viņš iestājas par īstenu lielopu gaļu savā Bīfburgeri. Bet vai jūs iedomājaties, ka ir tādas valstis vai ir mm, cilvēki, kas labprāt ēd zivju, ēd zirgu gaļu. Taču vai jūs iedomājaties, kāda būtu situācija, ja nepareiz izrādītos šī gaļa un tā būtu cūgaļa? Un tad gan būtu liels, liels bažas no reliģiskajām kopienām. Un tad mūs atalot viss tumšākais krāsās, nu jūs to varat iedomāties. Jūs varat iedomāties, kā uz to reaģētu ebreju un citas traģiskās kopienas. Skaidrs, ka atbildība gūstas uz pārtiks ražotāju pleciem. Tie ir tie, kas iepērk gaļu, neatkarīgi no tā, kas ir apakšlīguma sniedzēji, slēdzēji, viņi marķē šo pārtiku, viņi ir atbildīgi par šo marķēšanu un par tās sastāvdaļu norādīšanu. Tad mums ir Eiropas tiesība akti, kas parāds, ka šāda marķēšana tiek īstenota, taču īstenošana ir nacionālo dalībvalstu pārziņā. Un tā ir jābūt uh, samērīgai, pareizai, taču kā ir taču, kāda ir pētījuma, kas pierāda, ka tiesība akti tiek attiecīgi īstenot? Kur ir kādas liecības par to, ka ir bijušas sankcijas par um, maldinošu marķēšanu vai ir kaut kāda salīdzinājuma par eh, valstīm, kurās uh, šie tiesība akti dažādi tiek interpretēti un kā tiesas traktē šo tiesību aktus. Nē, esmu dzirdējis, ka kāds ražotājs kādreiz teiktu, ka mēs baidāmies eh, paši izvērst savu kontroli, jo tad, ja izrādīsies, ka kaut kas nav kārtībā, tad mēs pilnīgi zaudēsim sev ražotāju licenci. Taču man nu dien nav iespējas ka uh, maldinoši matiešana manās valsti, manā valstī tiktu uzskatīt par kaut kādu nepieņemamu pārkāpumu. Ideālā, valsts, ideālā pasaulē mēs tiešām vēlamies, tā, e, lai darbotos kopīgais tirgus, uh, un uh, tad uh, būtu jārīkojas tā, lai būtu kaut kādas tādas sankcijas, kas darbotos kā atbaidošs efekts. Mums tas uh, ir jāsaka dalībvalstīm, tām ir jāizvei, mums ir jānāk lē ar salīdzinājumiem. Kā var būt, ka vienā valstī uh, uh, sots par uh, maldinošu marķēšanu ir 100 eiro un citā valstī ir nopietnākas sankcijas? Ko komisijai tagad būtu jāpaskaidro, kādas pētījumas tā īsteno, kāda pētījuma tā skatījumā būtu jāizteno un kā tā, uh, nu, panāks, ka visās 27 dalībvalstīs uh, sankcijas ir uzticamas un tiek īstenots. Paldies! Yes, thank you. I mean, we did... Liters, lūdzu, paldies! Mēs spriedām par pārtiks marķēšanu. Un es domāju, viens no iemesliem, kāpēc pārtiks marķēšana nāk par labi, tad patiesībā eh, labākā situācija nebūs tas, kurš par vislētāko cenu piedāvā apšaubāms kvalitātes gaļu. Jo skaidrs, ka pastāv liels kārdinājums eh, piedāvāt zemākas kvalitātes lētāku gaļu. Taču tad, ja jums ir jāpierāda, ka jūsu gaļa tiešām ir labas kvalitātes, tad uh, Eh, arī garās piegādātāju ķēdes tiks saīsnāts, jo būs grūti katreiz eh, nākt klajā ar jaunu marķēšanu. Varbūt ekoloģiskais marķējums ir labs risinājums vairumā gadījumu, tas darbojas ļoti labi. Tas, manā skatījumā, palīdzētu izvairīties no krāpšanas iespējas, kā jau daudz minē. Patiesībā nepastāv nekāda riska nāklē ar nepareiz marķēšanu Zviedrijas nacionālā iestāde pārbaudīja marķēšanu. 44% no gaļas pārtikas uh, bija nepareizi marķēta un 57% no gadu sagatavotajām maltītēm arī bija nepareizi marķēts. Taču nekas nenotika, neviens netika sodīts, nevienam nebija jāmaksā nekāds sots, viņš nenonāca cietumā. Uh, Tātad risks atklājot šādu veidu krāpšanos ir neliels. Ieguvums varētu būt vis, visnotaļ liels. Pā, vairumā gadījumā tas ir vienkārši likuma nezināšana. Zviedrijas gadījumā tie bija tādi nelieli pārkāpumi, taču pievēršot lielāko uzmanību viszemākai cenai, tām, lai būtu vislielākais e, tirgus aptvērums, tā, šī loģika ir jāmaina. Un sodam par pārkāpumu būtu jābūt tādam, lai uzņēmums to izjust, lai viņš to nevarētu ignorēt. Un tad vēl ir arī problēmas ar pārtiks iestādēm, kas tiek uzskatītas par uh, vienkārši draugiem, kas eh, neizpilda stingra vecāka lomu būt saprotošam, jā, taču izglītojiet uzņēmums, un tad, ja uzņēmums rīkojas nepareizi, tad ir jānāk lajā ar sodu, vai dažos gadījumos, ja tā ir bijusi krimināla krāpšanās, tad jāparādz ir cietumsots. Un, Kris, nav pirmais gadiens, kad uh, izrādās, ka marķējums ir nepareizs gaļas produkta. Mēs zinām, ka tika izmantoti mm, cūkas proteīni nepareizi. Un Sviedrijā cūgaļa tika marķēta kā vērša gaļa, lielopu gaļu ar krāsvielas pielikšanu, tā lai tas izskatītos tiešām pie lielopu, pēc lielopu gaļas. Un tad uh, patērētājiem bija aizdoms un tikai tad tika izvērstas tiešām inspekcija. Bet problēma ir tā, ka soda sankcijas nepastāv. Uh, nacionālajām uh, pārtiks drošības iestādēm un uh, pārtiks valsts, uh, Eiropas valsts veselības iestādē. Eiropas veselības iestādē arī jāņem, jāizvērš šādas sankcijas, taču nelēm ir tā, ka mēs vēlamies, lai pārtika maksātu pēc iespējas mazāk un tiek izmantot visādi pesticīdi un visādi ķīmiski produkti, un skaidrs, ka lielākā uzmanība pie pievērsta zamākai cenai, nevis kvalitātei. Un tad, ja galvenais ir zamāka cena, tad skaidrs, ka šāda veida pārkāpuma atkārtosies, jo galvenais ir gūt pēļņu. Es domāju, vienīgais risinājums ir ilgtermiņa risinājums. Īstermiņa risinājums būtu tā tad. Uh, izcelsmes marķējums un vairāk pārbaušu uz vietas. Visiem tiem patērēm, kas vēlas, lai pārtika būtu pēc iespējas lētāk, tad kāpēc tad es ieteiktu vienkārši pratāk ēst gaļu, kad manā bērnībā mēs ēdām mazāk gaļas un mēs uh, vairāk ēdām dārzeņus, un ar šādām pašām izmaksām jūs mazāk uh, riskējat, ka te ir bijusi kaut kāda krāpšanās, jums, jūs saņemat vairāk uh, vitamīnu, un jūs varat izvairīties no krāpšanās, un jums ir labāks kvalitātes uh, pārtika. Anna Rosbach, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji es piekrītu tam, kas jau šeit izskanēja, un, protams, dažās valstīs Eiropā ir uh, gaļas, uh, zirga gaļas ēšanas tradīcijas un citās nav, bet man galvenokārt šis ir jautājums uh, par marķējumu un izsekojamību, ne tik daudz par pārtiks drošību. Jā, un šeit ir runa arī par krāpšanu, un man jau nav jāatkārto vēlreiz tas, kas jau ir teikts bet ja man ir uzņēmums un ja es ražoju desas, tad es gribētu, lai šī desa būtu uh, vienādā kvalitātē katru nedēļu, un es zinu līdz, līdz sīkākām detaļām, kādas sastāvdaļas ir šajā desā. Un Līdz ar to nav jau grūti arī tad marķēt uh, un norādīt uz iepakojumu visas sastāvdaļas, ir tikai nepieciešama labā grība. Tāpat nav nekāds uh, sarežģījumi arī norādīt gaļas izcelsmi, vai tā ir Argentīna, Francija, Bulgārija vai kāda cita valsts. Man, š, manā izpratnē šeit ir runa galvenokārt par to, kā uh, vērsties pret negodīgiem cilvēkiem, kā viņus sodīt. Šeit nav vēršanās pret uh, za, uh, zirga gaļas uh, lietošanu pārtikā, runa ir par to, kā, kādā veidā šī zirga gaļa tika tirgota. Kā panākt to, lai uzņēmumi saprastu, ka uh, patērētājiem ir tiesības ēst kvalitatīvu gaļu un zināt uh, gaļas izcelsmi, saņemt informāciju un lai patērētāji varētu izlēmt vai pirkt vai nepirkt attiecīgo uh, pārtikas uh, preci. Un ir jādomā par pasākumu kompleksu, nevis tikai par uh, tādiem paziņojumiem mēs vēršamies pret kaut ko, mēs nevēlamies to un to, bet mums ir jāizveido radošu, radošā veidā pasākumu kompleks, kā apkarot krāpšanu. Jā, Donkvēl. Paldies. Eh, jā, es eh, piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Mums tiešām ir jāzina un patērētājiem ir tiesības zināt, kas ir viņu eh, pārtikā. Mēs esam par marķējumu jau runājuši iepriekš, par izcelsmes norādēm runājuši. Šajā gadījumā bija Rumānijas uh, zirga gaļa, kuru bija tālāk uzpircis Nīderlandes uzņēmums, un šis uzņēmums patiesībā bija regu, reģistrēts Kiprā, bet gaļa atradās Nīderlandē, un tad tā tika nosūtīta uz Franciju, un pēc tam uh, pārstrādāt lazaņās. Un kādā šajā ķēdes posmā zirga gaļa tika marķēta kā uh, lielopu gaļa, un kontrolas institūcijas to nepamanīja. Un es gribētu, lai komisija man paskaidro, kā tas ir iespējams. Un uh, Nīderlandē šis uh, uzņēmums, kāds uh, gaļas pārstrādes uzņēmums tika slēgts, jo pastāvēja aizdomas, ka uh, zirga gaļa tika pārdota kā lielopu gaļa. Tas nozīmē, ka ir uh, liela mēroga krāpšana, un patiesībā neviens vairs nezina, kas atrodas, uh, teiksim, hamburgeros, kāda veida gaļa. Un es uh, gribētu prasīt, lai komisija āsi vēršas pret tām dalībvalstīm, kas neīsteno spēkā esošos tiesību aktus. Uh, kad mēs runājām par jaunajiem pārtiks veidiem un uh, klonētu dzīvnieku gaļu, tad komisijas pārstāvis mums norādīja, ka nav iespējams veikt DNS testus, lai uh, konstatētu klonētu dzīvnieku gaļu. Tagad komisija runā par DNS testu veikšanu Uh, lai kontrolētu gaļas kvalitāti. Es gribu zināt, vai tas būs reāli iespējams arī attiecībā uz klonētu dzīvnieku gaļu, tīpaši runājot par lielopiem. Uh, sākotnēji uh, izskatās, ka šeit ir runa tikai par kļūdainu marķējumu, bet patiesībā var izrādīties, ka uh, ir apdraudēta sabiedrības veselība jo zirgus, eh, zirgus ārstē ar pretiekaisuma eh, medikamentiem, un šos medikamentus eh, nedrīkst ielaist cilvēku pārtiks ķēdē, un tie var apdraudēt veselību. Paldies! Nākošais runātājs ir Notelkungs. Jā, es jūs veicinu šeit, jums jau laikam ir tagad tāda premjerša My, uh, my... Tā nav pirmā reize, man jāpateic kolēģim Krisam Dēvisam par to, ka viņš palīdzēja man šeit ierasties. Ļoti jauki. Nu, sākšu ar to, ka Britu prese patiesībā ir ignorējusi Eiropas Savienības aspektu uh, šajā, šajā skandālā, zirga gaļas skandālā, jo patiesībā šeit ir trīs galvenie punkti. Pirmais ir pārtikas drošība, tā ir Eiropas Savienības kompetence. 100, 178. gada regula, kas pieņēma 178. 2008. regula nosaka eh, šo kompetenci Eiropas Savienībai, bet pirms tam Uh, e, apvienotā karalistē mums ir bijuši ļoti stingri pārtiks kontrolas standarti, kas, saisti, e, kas izrietē no govju trakuma slimības epidēmijas savulaik. Un uh, atbildība par uh, kontroli ir uzlikta pārtikas ražotājiem, netik daudz valsts iestādēm un palūkosimies, kas tad ir rakstīts attiecīgajā direktīvā 2013.13 par marķējumu. Arī marķēšana ir Eiropas Savienības kompetence, un tā jau ir tā problēmas sakne. Mēs nenodrošinām, ka pārtika ir droša un mēs to arī nepareizi marķējām. Tas nozīmē, ka cilvēki ēda nevis to pārtiku, ko ir nopirkuši pēc viņa domām, bet kaut ko citu, runājot par zirgu gaļu. Daudziem cilvēkiem apvienotā karalistē ir vienkārši kaut kas neiedomājams ēst zirgu gaļu. Mēs eh, tagad cildinām un lielāmies ar eh, vienoto tirgu, cik tas ir brīnišķīgs, un eh, ka sakām, ka Eiropas, eh, ka apvienotai karalistē tas ir ļoti izdevīgi, bet tagad paskatīsimies uz šo gadījumu. Gāļa bija, pa, eh, tika pārvadāta piecās valstīs. Tas nozīmē, ka vispār šo procesu nav iespējams kontrolēt. Un tādēļ es gribētu uh, izteikt uh, aicinājumu nodot šīs kompetences atpakaļ dalību valstu ziņā, jo tad varētu samazināt birokrātiju, uh, un patiesībā mēs kļūtu arī pašpietiekami pārtikas ražošanas jomā un arī patērētāji būtu labāk aizsargāti nacionālā līmenī. Un es tiešām ceru un, uh, un aicinu komisiju neizmantot šo krīzi par uh, iegānstu, jo patiesībā uh, gan ekonomikas jomā, gan pārtiks jomā. Eiropas Savienība izmanto katru šādu skandālu uh, par iegānstu, lai sagrābtu vēl vairāk varas un atņemtu to nacionālajām demokrātijām. Lielas paldies par jūsu pirmo runu pie mums, un līdz ar to varam pievērsties eh, nākamajam runātājiem. Vispirms nolasīšu sarakstu, lai nevienu te nebūtu aizmirsis. Viena minūte trīsdesmit tiek paredzēta katrai runai, lai patiešām paredzē, lai visi izteiktos. Pirmais - Kostet kundze, Juzo, Brandī, Vilsmār, Merek McGuinness, Lepāž, Klās, Hoisling, Jolie Görling, Raimers, Judis Merkes, Žempaņo, Kudakis, Elena Antonesko, Zomā kundze. Vicky Ford und abschließend äh, Sophie Okoni. Habe ich jemanden? Vai es kādu esmu aizmirsis? Jūs esat iekļauts. Labi. Zalonī vēl tiek izteicies, un līdz ar to es noslēdzu uh, runātāju saraksts. Tātad 1 minūte 30 lūdzu pieturieties pie šī laika, lai patiešām visiem būtu iespēja izteikties. Fransuā lūdzu. Paldies. Jā, mēs šeit runājam par krāpšanas gadījumu. Un problēma ir tāda, ka katrs ķēdes posms noveļ atbildību uz citu un kad ir tāds liels iekšējais tirgus, eh, ir arvien vairāk etapu un posmu pārtiks ķēdē un arvien grūtāk ir veikt kontroli. Un šai gadījumā ir runa par krāpšanu ar eh, pārstrādātiem pārtiks produktiem. Uh, Un ja mēs uh, domājam par šo pārtikas pārstrādi un visiem, visām sastāvdaļām, tad mēs konstatējam, ka ir ļoti grūti marķēt gaļas izcelsmi, jo tiek savāks dažādas izēvielas, kuru izcelsme ir atšķirīga. Un man ir tāds vienkāršs jautājums Eiropas komisijai. Vai jums ir kāda informācija par ķēdes vājāko posmu, lai mēs varētu stiprināt pārstrādātu pārtiks produktu izsekojamību. Tāpat esmu diezgan skeptiski noskaņota attiecībā uz DNS testiem lielopa gaļai, cik uh, tie izmaksās, cik eh, šādi testi tiks veikti un kā tiks ņemti paraugi attiecībā uz marķējumo produktu un vai šie testi būs obligāti. Man ir šādi jautājumi, jo mums ir jāstiprina patērētāju uzticība un mūsu priekšā ir liels darbs, Veslons kundze. Uh, pils jau daudz, kas šeit ir teikts, bet ir skaidrs, ka jebkurš, kurš apgalvo, ka tā ir lielopa gaļa, eh, ir, eh, šim cilvēkam ir pienākums arī eh, pierādīt, ka tā ir lielopa gaļu. Protams, ja pārdod lētu gaļu, uzdodot to par kaut ko citu, tad var gūt lielāku peļņu, bet ir nepieciešams pierādīt, ka marķējums ir pareizs. Pēc skandāla ā, izcelšanās ā, varam konstatēt, ka nav veiktas pietiekamas pārbaudas. Jautājums ir tāds, ko sabiedrība var darīt, lai uzlabotu kontroli Komisijai jau ir uzdoti jautājumi, bet es gribētu teikt vēl stiprāk, ko jūs esat paredzējuši, lai pastiprinātu kontroli dalību valstīs, un kā jūs esat paredzējuši to plānot ilgtermiņā, lai nodrošinātu, ka drošības e, kritēriji tiek ievēroti un kā marķējums atbilst realitātei un kā arī jūs esat paredzējuši reāli sodīt uzņēmums, kas ir veikuši pārkāpums. Tālāk ir jautājums par izcelsmes norādēm. Protams, viedokļi ir atšķirīgi, bet ja šādas prasības tiek izvirzītas, tad uzņēmumiem būs jākontrolē uh, gaļas izcelsme, lai varētu uh, nodrošināt izsekojamību un būs vieglāk veikt arī kontrols. Un nākošā runātāja ir uh, Belā Jūzo. Paldies, priekšsēdētāji. Es teikšos pavisam īsi. Nav šaubu par to, ka mums šeit ir darīšana ar krāpšanos pārtiks jomā. Ir noteikumi, kas dalību valstīm ir jāīsteno. Mēs pieņemam šos tiesību akts. Jautājums ir, kādi ir sodi. Spānijā ir likums par krāpšanos un sots atbilst uh, tiem ienākumiem, kas gūt no krāpšanās. Un, uh, Ir ļoti lieli šie sodi, nu negluži pārtiks jomā, bet citos gadienos. Mans jautājums komisijai ir tāds. Acīm redzot, arī viena ķīmiska viela ir atklāta, bīstama butazons eh, šajā gaļā. Šī viela tiek izmantota zirgiem, eh, kas tiek izmantotas skriešanā sacīkstēs, nevis, eh, nevis tiem zirgiem, kas paredzēti kā pārtiks produkti. Kur jūs atradāt šo vielu? Tas ir arī eh, pārtiks drošības jautājums. Thanks very much. Um, what is amazing? Liels paldies, saka Vilmotas kundze. Pārsteidzoši kā eh, veselības ministri visā eh, Eiropas Savienībā tagad eh, vaino kaut ko ārpus viņiem pašiem. Es 2016. gadā nācu klājā ar grozījumu, ka dalībvars ir atbildīgi šādos gadienos, taču Eiropas tautas partija mans grozījums noraidīja. Un patiesībā nekas netika arī panākts. Mums ir paredzēts marķējums jauni tiesību aktī. Uh, pārstrādātiem eh, svaigai gaļai, taču nav zināms par to, kāda ir, eh, kāds ir marķējums tad jau gatavā pārtiks produktā. Gadās, ka tur ir izcelsme no veselām 13 eh, dažādām fermām. Kāda jēga tad marķēt tikai svaigu gaļu, ja nekas līdzīgs netiek darīts? jau gatavajām eh, maltītēm. Eh, Deivids jau sacīja, ka tika atklāta arī cūgaļas, eh, tika atklāts cūgaļas pēdas. Es gribētu redzēt, lai tiktu izstrādāt stingrāki priekšlikumi attiecībā uz gaļas izcelsmes norādēm. Cilvēkiem ir jābūt drošiem, ka uh, Cilvēkiem jābūt drošiem, ko viņi reāli pērk. Paldies, nākušā runātāja Marieta Magines. Paldies, īrija atklāja šo problēmu. Un es te domāju par to, kas būtu jādara pārtikas drošības aģentūrai. Tas ir ļoti labs piemērs. Būtu labi, ja mēs varētu ieklausīties eh, profesorā Railerā, kas ir eh, izpildirektors. Tad man ir divi veistījumi manā skatījumā visa uzmanība, kas tiek pievērsta marķēšanai, ir pamatot, jo krimināli, krimināli elementi vienkārši slēpjas aiz nepareizas marķēšanas. Ja marķējumam nevar ticēt, tad tam nav jēgas. Un īrijas uh, eh, iestāde secināja, ka tā bija zirgu gaļa Mums ir jāparedz neatkarīga iestāde, kas uh, nāk klājā ar informāciju par šādiem gadiem. Ir divas lietas. Pirmkārt, mums ir jāparedz lielopu izsekojamība pavisam stingra. Ja zirgaļa tiek patērēta, tad ir nepieciešama skaidra izsekojamība. Es vēlos, lai komisija pastāst, kā to var panākt zirgu garas ziņā, cik tā ir izsekojama. Manā skatījumā mums ir nepieciešama daudz stingrāki noteikumi par zirgiem. Ja jau viņi nonāk pārtiks ķēdē, tad te nav runā tikai par zirgu labturību. Eh, es tas sīkāk nestāstīšu, negribu pārsniegt savai runā atvēlēto laiku. Karls runāja par eh, pārtikas piegādes ķēdi. Dargā kolēģi, lūdzu, ievērojiet, jūs runai atvēlēto pusotru minūti. Korina Lepāža, lūdzu. Merci, eh, merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs saskaramies ar tādu sistēmas rezultātu, kad mēs eh, katreiz eh, vēlamies šeit paredzēt obligātu regulējumu, tad beig beigās eh, rezultāts ir fakultatīvs regulējums, un kad ir runa par kontrolas efektivitāti, tad mēs paredzam, ka to da, dara dalībās un budžeta samazinājuma apstākļos, protams, šādas kontrolas tiek izvērst ar vien rētāk. Mūsu līdzpilsoņiem ir jāatgūst uzticēšanās tam, ko viņi patēra. Tad jābūt pavisam skaidrai gāļas izcelsmes eh, marķēšanai. Cilvēkiem ir tiesības zināt, no kurienes šī pārtika nāk arī jau gatavo maltīšu gadījumā. Tātad sistēmai jābūt pareizai virzienam, tā ir pareizi jātīst. Pēc tam ir valdī varai um, nacionālajām varas iestādēm ir jābūt uh, atbildīgām šai ziņā. Nav vērts izveidot tādu kontrolas sistēmu, kas patiesībā nedarbosies. Savienībai ir jānodrošina, ka pieņemtie lēmumi nepaliek tikai virtuālā līmenī. Jo te ir gan ekonomiskā problēma, gan arī uh, neslēpšu šī te veselības problēma. Paldies, Krista Klāsa, lūdzu. Lies paldies. Es arī Šnelera um, vārdā varu arī izteikties. Jā, par tiešām šeit ir runa par uh, krāpšanos, un krāpšanos ir attiecīgi ir jānu, jāsoda, un varbūt tās vajadzētu norādīt. Ir, ka problēmas, uh, tā teikt, galvenais aspekts nav jau ar jaunajiem tiesību aktiem. Uh, jo jāņem vērā to, ka mums ir higienas pakotne, mums ir attiecīgi ir um, pārtiks produktu informācijas uh, tiesība akti un tā tālāk un tā tālāk. Tātad šīs attiecīgās normas ir jāievēro un attiecīgās normas arī ir jākontrolē. Un ja tiek identificēti šādi krāpšanās varianti, tad šeit ir jāparēdz arī soda sankcijas un šīm soda sankcijām jābūt tādām, ka tās ir arī preventīvas. Uh, Uh, ja mēs runājam par gaļas, uh, tā teikt, uh, avotu, tad, protams, te ir sarežģīta situācija, jo šeit ir arī birokrātijas aspekts un šī, šī procesa kontrole, tai kontrolē ir jābūt arī, tā teikt, negaidītai, negaidītai un arī, attiecīgi, ir jānodrošina finanšu resursi. Nevis šeit ir nepieciešams vairāk birokrātijas, bet gan vienkārši ir jābūt striktāk kontroli. Nu, man tagad ir pusminūte pat. Uh, Es tagad vēlētos patiešām norādīt uz to, ka eh, būtiskie punkti jau ir tikuši pateikti, un es vienkārši beigšu runāt. Lielas paldies, ideāli vienkārši. Žimpanjo. Paldies priekšsēdētāji, ka dodat man vārdu pat ātrāk nekā es biju paredzējis, bet man tulīt jādodas uz trialogu par pārobežu apdraudējumiem. Uh, Tātad kārtējo reizi šis skandāls parāda, ka mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, un to es saku visiem eiroskeptiķiem, visiem Eiropas pretiniekiem, kas ir mūsu parlamenta deputāti vai kas strādā Eiropas Savienībā. Es gribu teikt, ja dar, dalību valstis nebūtu noraidījušas marķējumu un izsekojamību uh, pusfabrikātiem, tad šādu skandālu mēs varbūt pat nebūtu piedzīvojuši. Otrkārt, mēs šeit saskaramies ar uh, pārtikas drošības skandālu, jo mēs uh, uh zirga kauķermeņos tagad ir konstatēts fenilbutazons, tas ir cilvēku veselībai kaitīgs pretiekasuma medikaments. Uh, un es gribētu jautāt Eiropas komisijai, vai šis, šīs gaļas aprites ceļi, kas ir konstatēti, piemēram, Rumānijā attiecībā uz zirga gaļu, uh, mēs uh, šeit uh, konstatējam, ka pavisam nesen uh, Eh, vēl zirga, zir, zirga gaļas ražošana bija nelielā apjomā Rumānijā, bet tagad, kad ir pieņems lēmums aizliegt izmantot zirgus transportā uz autoceļiem, ir tagad ļoti pieaudz šis gaļas ražošanas apjoms. Hoizlings kundze. Jā, tas timā iekl... Jā, protams, avota valsts marķējuma šis ir jautājums ir viens no centrālajiem punktiem. Mums patiešām vajadzētu nodrošināt tādu situāciju, ka mēs patiešām varētu izsakot, kur, no kurienes tad izriet šī gaļa. Bet ņemot vērā to, ka padomē šis jautājums ir tā teikt izgāzies, nu cerams, ka parlamentā šeit būs cerība un cerams, ka arī viedoklis mainīsies. Vācija šodien vienojās. Uh, ka šeit attiecīgi um, ka šeit vajadzētu panākt to, ka arī avotvalsts tiek marķēta, un tas attiecīgi parlamentam vajadzētu arī ierosināt priekšlikumu, jo patiešām šeit vajadzētu arī rīcību sekot pēc attiecīgajiem aktualitātēm. Mums patiešām uh, Jo, ja mēs neko neuzsāksim pašlaik šajā situācijā, mēs, mums vairāk vai neusticēsies. Ja mēs runāsim par kontrolēm, jāņem vērā to, ka dalība valstīs ir diezgan dažādi kontrolas standarti, un līdz ar to es labprāt uh, uzzinātu, kāda ir uh, borga, tā teikt, uh, funkcija to visu koordinēt ņemot vērā to, ka dalībvalstīs ir dažādi standārti un beig beigās nonāk pie tā, ka citās valstīs vispār nav um, attiecīgās pārbaudas un citās ir vienkārši ļoti vāja kritērija. Šeit mēs esam novērojuši tā teikt. Uh, šeit ir tāda situācija par krāpšanos. Ja, piemēram, šeit ir mazs risks un arī attiecīgi mazi zaudējumi, līdz ar to to var turpināt un diez vai mēs varēsim šo mafiju tā teikt likvidēt. Lielas paldies, Gērlinkundze. Thank you very much. Um, I... Liels paldies! Es piekrītu, ka šeit runē par kriminālas krāpšanas gadījumiem. Pat uh, ja daži leiboristu pārstāvi cenšas eskalēt šo situāciju, mm, tad tomēr tā ir krimināla krāpšana. Nav taisnība, ka nevar izsekot gaļas izcelsmē. Tieši uh, tādēļ, ka tāda sistēma ir, mēs varējām noskaidrot, kas notiek, un mums ir pie šā jautājuma jāstrādā, un nav taisnība, ka ja mēs būtu nobalsojuši par izcelsmes valsts marķējumu pārstrādātai gaļai, tad šāds skandāls nebūtu radies. Tas būtu noticis tik un tā, jo marķējumam bija jāstāj spēkā tikai nākošā gada vidū. Jautājums tagad ir komisijai par ietekmes novērtējumu veikšanu, par tiem lēmumiem, kas būtu jāpieņem 2000. gadā tika bal, eh, publicēta Baltā grāmata par pārtikas drošību. Galvenais mērķis bija izveidot sistēmu, lai pārtikas pārstrādātājiem būtu jāuzņemas galvenā atbildība par kontrolēm un dalību valstīm jāveic izra, uzraudzība un Eiropas Eh, Savienība eh, kontrolētu dalību valstu kontrols spējas. Un jautājums, cik tālu tad mēs esam nonākuši un kur mēs nonāksim tālāk. Mums ir jābūt piesardzīgiem, lai mēs uh, nedemonizētu pārtikas rūpniecību, jo tā ir trešā lielākā rūpniecība Eiropas Savienībā. Paldies! Lielas paldies, Brita! Uh, Jā, pat tiešām mums šeit ir runa par diviem skandāliem. Vispirms jau pirmais skandāls ir par um, uh, šo marķējumu, kas ir nepareiz marķēts. Rodās jautājums uh, um, komisijai, kā jūs vēlaties uzlabot šo kontrols um, instrumentu, kā jūs vēlaties harmonizēt šo attiecīgo instrumentu, vai jūs vēlaties ņemt vairāk tātad šos paraugs, ieskaitot arī DNS paraugs, lai vienkārši pastiprinātu šo spiedienu uz attiecīgi iesaistītajām pusēm. DNS uh, paraugs paraugi maksā aptuveni, piemēram, 25 līdz 60 eiro, un te ir nepieciešams arī paiet aptuveni divas nedēļas, un tādēļ es līdz ar to vēlētos uzzināt, kā jūs varētu nosakt šīs izmaksas. Un otrs skandāls, tātad fenību potasonu atrašana attiecīgie šajā um, gaļā, kur noteiktās dalība valstīs arī šis medikaments tiek atļauts, lai ārstētu cilvēkus. Kā jūs vēlaties uh, šeit izstrādāt un uzlabot šo zirga pasi, varbūt tās jūs vēlaties striktāk noteikt nosacījums? Eh, vai, piemēram, šeit ir attiecīgi jāpierāda, kurā vietā šis eh, dzīvnieks ir nomiris, kādai ir nomiris un eh, kādā veidā tika pārstrādāts, tā teikt, šis dzīvnieks, lai patiešām izvairīties no šāda veida skandāliem. Nu, īsumā tas būtu viss. Lielas paldies, Judita Mērķes kundze. Jā, pēc. Lielas paldies priekšstādātājiem. Zirga gaļa ir uh, arī gājusi tranzītā caur Nīderlandi visticamāk. Jautājums, kādi ir noteikumi, vai šie noteikumi ir uh, nepietiekami, vai kontroli ir nepietiekama, un vai mums ir pareizās kontrols metodas ieviestas. Uh, un vai ir paredzēta elastība kontrols metodēs dalību valstīs. Jautājums, kādas ir atšķirības tā, kontroļu kvalitāte un biežumā starp dalību valstīm? Nevar teikt, ka mēs uh, iestājamies par uh, kontrolētāju kontrolas institūcijas izveidi, bet gribētu tomēr jautāt komisijai, ko tā ir paredzējusi. Gribu atbalstīt Šlīter kunga teikto, ka lēta gaļa ir ļoti kārdinoša un ir šīs problēmas sakne. Mēs to esam piedzīvojuši gan attiecībā uz vistas gaļu, gan, gan citiem pārtikas skandāliem pirms pāris dienām. UNEP publicēja ziņojumu par uh, nepieciešamību ražot lētu gaļu, bet mums ir jāpas, jānosaka zemākā cenas robeža. Paldies, saka Zanonī kungs. Šis zirga gaļas skandāls eh, ceru mūs rosinās virzīties uz priekšu ātrāk un eh, strādāt pie tā, lai līdzīgi skandāli nevarētu atkārtoties nākotnē. Pirmā problēma ir patērētāju krāpšana. Patērētājiem tika pārdot preci, ko tie nevēlējās pirkt. Otrs jautājums ir pārtiks drošības jautājums, jo pārtikā tika konstatēta bīstama viela. Daudzās dalību valstīs, piemēram, Itālijā to skaitā uh, zirgu staļu subsīdijas tiek likvidētas un zirgi nonāk lopkautuvēs tā rezultātā. Protams, varāsties jautājums par šādu zirga gaļas kvalitāti. Uh, ir Turklāt eh, daudz cilvēku Eiropā, kur mīl zirgus un kur nevēlas ēst zirga gaļu. Tas nozīmē, ka ir jāstiprina marķējuma aspekti, sekujamības aspekti un jāveic vairāk kontroļu. Es gribētu jautāt komisijai, cik šādi līdzīgi gadījumi ir konstatēti Eiropā, kur tie ir radušies un vai ir aplēses par šās krāpšanas apjomu. Un Uh, izskatās tā, ka dā, daļa cilvēku joprojām būs piestēst zirga lielopu gaļas vietā. Jautājums, kur ir veiktas kontrolas dalībvalstīs un cik efektīvas tās ir bijušas. Thank you. Um, I'll be... Paldies. Runāšu īsi, saka Jānu Dakis kundze. Mums ir jā raugās uz to, lai šī krīze nekļūst aktu par iegānstu, lai tiktu uh, celt dienas gaismā citi jautājumi. Tātad tiek runāts par izcelsmes marķēm. Es nezinu, vai tas būtu palīdzējis novērst šo skandālu, uh, izņemot to uh, gadījumu, ja mēs uh, uzskatām, ka a priori kādas valsts izcelsmes gaļa ir piesārņota uh, un uh, ir aizdomīga. Mums ir jādomā vairāk par ražotāju un pārstrādātāju atbildību un arī par patērētāju atbildību. Tiem ir jābūt modrākiem arī raugoties uz preces cenu. Un es uh, gribētu aicināt komisiju paraudzīties uz pārtikas ķēdi no ražotāju uz patērētāju un varbūt vajadzētu arī uh, padomāt un izmeklēt šo krāpšanu Eiropas mērogā. Paldies! Lielas paldies! Antonesko kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, nu vreau să repet. Paldies, priekšsādātāji. Protams, neatkārtošu manu kolēģi jau sacīto. Mums nepieciešama skaidra pārbaudas sistēma, mums nepieciešama sankcijas un Eiropējas risinājums. Protams, šodienas debatēs vēlējos uzstāties tāpēc, kāpēc mūsu kolēģi sacītā ir valda apjukums. Nav skaidrības attiecībā uz Rumānijā un. Uh, uz Rumānijas lomu šajā skandālā, kāda bija tāds nozīme. Es domāju, mums te visam skaidri jāsaka, ka visas apsūdzības, kas ir vērstas pret Rumāniju, nav pamatotas, un tās ir negodīgas. Komisija pavisam skaidrs ir jāpaziņo, jo pārbaudas rezultāti bija pavisam skaidri. No Rumāni, Rumānijā šī zirga gaļa tā arī tika marķēta kā zirga gaļa. Viss bija skaidri izsakots no Rumānijas. Un nav nekāda problēma ar pārtiks drošību. Rumānijas uzņēmumi ievēroja visas uh, juridiskās prasības, tā skaitā arī veterinārās pārbaudes Tātad mārķi, krāpšanās ar marķējumu netika īstenot Rumānijā, bet gan ārpus tās. Es domāju, ka šai rūpniecības nozarei ir ļoti svarīgi skaidri noteikti atbildīgās personas, jo uz spēles likt šīs industrijas, šīs rūpniecības nozares ticamība. Paldies. Jā, es esmu. Zomerskundz, jā, tas patiešām ir uh, krāpšanas gadījums, un neviens marķējuma tiesība akts te nevarētu to novērst. Ja mēs runājam par eh, pārtiks produktu informācijas re, uh, eh, regulu, nu, ņemot vērā šeit vairums arī vēlējos šo izejas, ja bavot valsts marķējumu, šeit arī daļa nevēlējās, es arī biju skeptiski noskaņot, jo ši, šis patiešām ir jautājums, vai tas ir ieviešams, vai tas ir iespējams, jo vairākums kas pieprasīja šo marķējumu trīs līmeņos, un tas ir diezgan dārgi. Tā tad um, dzimšana vieta un plus vēl arī kaušanas vieta un datums. Nu, tas varētu apgrūtināt šo situāciju, bet mēs uh, sniedzām komisijai šeit pārbaudas un, tā teikt, lūgumu, un komisija pašlaik arī to pārbauda, cik tālu tas ir iespējams, kādā veidā to varētu marķēt šo izcelsmes uh, valsti, un kādā veidā mēs to varētu, piemēram, iestrādāt, pārstrādāt uz pārtiks produktus. Un līdz ar to šeit komisijai gada beigās vajadzētu kaut ko ko arī mūsu, tā teikt, uz mūsu galda arī iesniegt, un tas arī būtībā ir šis tiesību aktu priekšlikums jautājums komisijai, cik tālu tā ir tikusi. Pie tam vēl vēlētos arī uzsvērt, ka mums nevajadzētu šeit tik ātri kaut kādā veidā, tā teikt, haotiski rēģēt, jo šeit ir arī attiecīgais aspekts, ka mums nevajadzētu šeit izstrādāt tādus nerealizējamus tiesību aktus, un ņemot vērā to, ka šeit tas tā ir arī nacionālā problēma, šeit ir nepieciešams mm, pieprasīt, tā teikt, striktāk uzsāktu sodu sankcijas, un arī, pie, un arī pie tam vēl ir jāpublicē attiecīgais saraksts, kas pārkāp noteikums. Lielas paldies, Pāvels Poks. Yeah, thank you, Chair. Yeah. Uh, paldies, priekšsēdētāji. Arī es neatkārtošu visas labās šeit jau izskanējušās ideja, idejas, taču ir viens pasākums, vienkārši pasākums, ko varētu sākt tulīt. Mums ir agrīnā brīdinājuma sistēma attiecībā uz pārtika. Mēs varētu šo sistēmu paplašināt arī attiecībā uz krāpšanos marķēšanas ziņā, un tad eh, patārētāji tūlīt varētu saņemt informāciju. Es gribētu uzzināt, ko par to domā komisijas pārstāvs. Paldies! Lielas paldies! Nākamais runātājs. Paldies, sakastais kungs. Runājot par izcelsmes marķēšanu ir paredzēts, ka līdz šī gada beigām komisija nāks, nāks klajā ar ieteikums novērtēju. Es saprotu, ka ir vienošanās lauksaimniecības ministrs līmenī, proti, ka komisija nāks klajā ar ieteikmes novērtējumu līdz vasarai, lai pātrinātu šo procesu. Te tiešām ir runa ar, par krāpšanos, par patērētāju krāpšanu. Uh, Mm, dalībvalstīm ir jānodrošina tāda sistēma, lai būtu pietiekošas kontrole Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanā. Mēs noklausījāmies Nīderlandes piemēru. Tā tad ir tirgotājs, kas, pārto, kas pārdeva uh, zirga gaļu kā lielopu gaļu. Viņš tika, uh, viņš stājās tiesas priekšā pagājušajā gadu un uh, varas iestādēm vajadzēja viņu uzraudzīt, taču tas netika darīts. Mums ir aģentūra īrijā, tā īsteno lielisku darbu, taču Tā nav pietiekoši plašs pers personāls, un tagad eh, saskaņā ar jauniem priekšlikumiem tā ir jāatsakās vēl no 5% savu darbinieku. Mums šī problēma ir jāizskat. Varbūt mums ir vērts noturēt eh, igadējas diskusijas. Kas notika ar diskusiju, ar eh, rekomendācijām pārtiks drošības jomā? Kas notika ar 27 dalību valstu ierosinājumiem? Un Varbūt katrai dalību valstī būtu jāizvērš diskusijas savos parlamentos, lai redzētu, kādas ir pārbaudas nacionālajā līmenī. Niki Fondi, lūdzu. Paldies, trīs lietas. Jā, šī ir krāpšana. Jā, tā ir jāvajā ar visstingrākajiem sodiem. Un iemesls tam ir tāds, ka mums ir nepieciešama pārtikas ķēdes izsekojamība, lai izvairītos no slimību izplatīšanās Ko mēs esam uh, mā mācījušies no kolējā epizodes un par uh, visiem šiem uh, banānu gadījumiem? Vai ka e-koli mm, e, e baktērijas gadījumu un vai tad, kad uh, bija tas uh, gadījums, ka uh, no Ungārijas ienāca uh, apvienotāja karalistē tītāri, kas patiesībā jau bija bijuši beigti, kas vispār netika kaut, un viņi tos varēja marķēt kā apvienotās karalistes produktu. Un patiesībā lielākā problēma ir, kā mēs barosim iedzīvotāju skaitu, kas arvien pieaug. Es atvainojos, nepārtrauciet mani, es turpinu runāt. Tātad, kā mēs nodrošināsim cilvēkus ar pārtiku? Daži saka, ka cilvēkiem nevajadzētu pirkt uh, lētu pārtiku. Taču patiesībā daudz nemaz nevar no, e, atļauties pārtiku. Un citā komitejā, kad mēs skatījāmies, kāds būs budžets pārtiks pētījumā, tad daudzi kolēģi šai parlamentā piekrita par simtiem miljoniem eiro samazināt budžetu pētījumiem pārtiks jomā tieši tad, kad mūsu pilsoņiem ir nepieciešams budžets e, pētniecībā un attīstībā. Paldies! nobeigumā Sofija Okolades, tātad, kas ir arī referente par tātad um, gaļas produktu marķēšanas tiesību aktu. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šis, šī lieta ir uh, krāpšanas gadījums, tas ir krimināls uh, nodarījums, kā to teica daudzi kolēģi, un tādēļ mums nevajadzētu emocionāli pieņemt likumdošanas aktu tieši šim uh, kriminālu pārkāpumam. Paskatīsimies, kas tad īsti ir noticis. Manuprāt, tagad izmeklēšanu veids Eiropols. Un tas ir tiešām interesanti, jo Eiropols kā Eiropas institūts iestāde ir neitrāla. Un es uh, vēlētos, lai sistemātiski šādos uh, gadījumos, kad ir aizdoms par krāpšanu, izmeklēšanu veiktu Eiropols. Jo atceraties ar diedzētajiem graudiem, kuri tika ievest no Eģiptes caur uh, Vācijā un bija daudzi uh, nāves gadījumu, un tad vaina tika uzvilkta Spānijai, un beigās tā tas nemaz ne, nebija. Spānija nebija vainīga, un es vēlētos, lai uh, būtu neitrāla izmeklēšana šādos gadījumos, un to veiktu Eiropols. Un šajā gadījumā patiesībā uh, apritē pat nebija tik daudz saistīta ar, uh, ar uh, gaļas produktu, bet gan uh, šie pārdošanas ķēdi un patiesībā pavisam īsā laikā varēja izsekot visai šai apritē, bet galvenā problēma ir kontrole un sankcijas, un, un, un šī, šis aspekts ir jāstiprina. Un tāpat jautājums ir par to pārtikas produktu drošumu, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības, un, un tas mani patiešām satrauc. Lielas paldies par minūti 30 un līdz ar to došu vārdu Paolai, tātad DJ Sanko un ģenerāla direktorai. Eh, eh, Paldies priekšsādātāji, un es mēģināšu atbildēt uz daudziem jautājumiem. Un ja kādu jautājumu piemirsīšu, tad lūdzu piedodiet, jo jautājumu bija daudz mēģināšu šo uzstāšanos sadalīt pa piecām, pieciem tematiem. Pirmkārt, izsakojamība un marķēšana. Mūsu tiesība akti, mums ir tiesība akti, ļoti labi attīstīti tiesība akti, Tie ir visi attīstītākie pasaulē un pateicoties mūsu tiesību aktiem šī izsekojamība ir darbojusies Linda Makevena. Mums ir izdevies identificēt uh, izplatīšanas uh, ķēdi, nu varbūt nē stundu, bet nu dienu laikā. Varbūt nebija uzreiz viegli saprast, no kurienes e, nāca šī krāpšanās. Taču skaidrs, ka krāpšanās tiek īstenot tādā veidā, lai nebūtu viegli to mm, izsakot. Rumānija, Francija, Luksemburga, apvienotā karaliste. Pāris dienu laikā tika iz, e, izsacināta šī ķēde. Un pateicoties tieši mūsu izsekojamībai, kas ir unikāla pasaulē, mums izdevās to atklāt pirms jūs pieprasāt plašāku izsakojamību vai labāku marķēšanu, mums būtu jāpadomā, kas mums jau ir. Es nevēlos palielināt tiesību aktu slogu, ja tiesību aktu jau ir. Tagad izcelsmes jautājums otrakārt. Tā ir jau cita lieta, pat tad, ja mums ir izcelsme norādīta, es te neatbildēšu jautājumiem, mums to vajag, vai mēs to varam ieviest vēl attiecībā uz sastāvdaļām. Mēs runājam tagad par gaļas produktu kā uh, sastāvdaļas marķēšanu. Mēs par to parlamentā uh, arī vēl runāsim. Mēs strādājam pie ziņojuma. Nav viegli šādu ziņojumu izstrādāt. Mums ir runa par izmaksām, par redzamību. Mana komisija uh, Uh, apņēmās pātrināt šo procesu, jo sākotnējā doma bija līdz gada beigām šo ziņojumu sagatavot. Mēs mēģināsim ar to nāk klajā vēl ruden, pirms rudens, taču pirms vasaras mums tas neizdosies, kā daži ministri to prasīja. Mēs, jo darāmā ir ļoti daudz, mēs to mēģināsim izdarīt līdz rudens, iestāšanās brīdim. Taču pat tad, ja šāds marķējums būtu obligāts, krāpšanās notika tieši, tieši tādā pašā veidā, jo tā bija krāpšanās. Un krāpšanās bija nevis par izcēlesmes valsti, bet par eh, sugas nosaukumu. Tagad runājot par otro tematu, par krāpšanos. Jā, tā ir daudzi deputāti uzdeva jautājumu, kāpēc mūsu sankcijas nav stingrākas te būtu jāizvērš krimināls sankcijas. Jo, kad krāpšanās notiek pārtiks jomā, tad e, tam jābūt kriminālam pārkāpumam, taču tas ir dalībvalsts pārziņā. Deputāti uzdod jautājumu, vai jūs e, zināt, kādas ir dažādās funkcijas, sankcijas spēkā dalībvalstīs? Nē, tāpēc, ka tas ir dalībvalstu pārziņā. Ja? Mēs esam pieprasījuši, lai šīs sankcijas būtu stingras, lai tās atbaidītu tos, kas gribētu krāpties, taču te mums nav daudz teikšanas. Tagad runa par to, ka sankcija vispār nav. Magīnes skundze sacīja, ka tas bija ārpus apvienotās karalists uzņēmumu kontrolas. Uh, jo šis viņās pats atklāja, ka tās ir eh, zirgu gaļas izstrādājums. Pirms divām nedēļām bija bijusi oficiāla pārbaude, ir, ja, un tad eh, šis uzņēmums paredzēja vēl paplašināt šo pārbaudi ārpus uzņēmumu darbinieku vidus. Es zinu, ka tas ir grūti, taču mūsu reakcijai būtu jābūt paldies Dievam, mums ir šāda tiesība akta, mums ir paredzēta inspekcija, jeb kontroli, un tad mēs varam secināt šādus krāpšanās gadījums. Taču eh, cilvēku darbībai ir raksturīga arī krāpšanās, un to pilnīgi novērst nevar. Šlitera kungs jau sacīja, tieši tajā brīdī, kad ir krīze, krāpšanās ir īpaši iespējama. Vai jūs zināt, cik ļoti ir samazinājušās pārtikas izmaksas? Pirms 50 eh, gadiem pā, par pārtiku ģimenei bija jāmaksā 30% no savu budžetu, bet tagad uh, Dažās valstīs e, tas pat ir mazāk par 15%, un šis e, pārtikas izdevumu īpatsvars ar vien samazinās, un skaidrs, ka ražotājiem ir jāatsaucas uz patērētāju prasību par zemākām cenām, un zemākas cenas e, ļoti nodarbina patērētājs, un tas tieši atainojas jebkurā Eirobarometra pētījumā. Tātad ražotāji dara rīkojas saskaņā ar iekšējā tirgus prasībām, nodrošinot pārtiku tajā dalību valstī, kur tas izmaksā mazāk. Taču tā ir organizēta pārtikas nozara Eiropā. Pateicoties iekšējiem tirgu, mēs varam apgalvot, ka tie noteikumi, kas jebkurā dalībvalstī regulē šo jomu, ir tādi paši un arī mātieši ir tādi paši pirms jūs par eh, lielāko noziedznieku uh, padarāt iekšējo tirgu, kā to ir darījis Nutelkungs, ir jāatzīst iekšējā tirgus sniegtais labums, proti ir vienādi noteikumi, un tas ļauj mūsu pārtikas nozarei uh, nodrošināt zemākas pārtiks izstrādājuma cenas. Kāda ir Eiropas Savienības atbilde? tā ir bijis tāda, ka dažu stundu laikā viss dalību valstis ar agrīnā brīdinājuma sistēmu tika uh, informēts, kad pastāv iespēja, ka tiek uh, pārkāpta Eiropas tiesību akti, un šai gadījumā tieši tā bija, ātrā brīdinājuma sistēma darbojas tā, mēs varējām izplatīt šo informāciju, un tad mēs arī varējām tūlīt sniegt informāciju pēc tam, kad eh, Francijas iestāde mums paziņoja, kāds bija šis eh, izplatības tīkls. Piektdien mēs izlēmām nāklēj ar šo pastiprināto kontrolas plānu. Kāpēc? Tāpēc, ka mums gan nav iespējas pieņemt eh, saistītu lēmumu, taču e, rekomendācija nāca klajā ātri, tā tiks publicēta. Mēs finansēsim 75% no DNS testa izmaksām visā Eiropā. Tātad finansējums no mūsu puses būs 75%. Mēs izlēmām, ka laika termiņš būs viens mēnesis, jo mēs nevēlāmies te visu ievilkt. Un mēs izšķirāmies par DNS testu un e, testu uz fenilabutazona atliekam. Kāpēc? Tāpēc, ka pat labam visi pētījumi ir saistīti, visi secinājumi saistīti ar maldinošu marķējumu. Taču pagātnē jau ir bijuši tādi gadījumi, parasti gada laikā e, tiek iegūti daži uh, paraugi, kuros uh, atainojas uh, fenilbutazons. Un šādi testi ir obligāti, bet DNS testi nav bijuši obligāti. Taču mūsu pārtiks tiesību aktos jau ir paredzēta pārbaudas fenilbutazola. Mēs pa, tagad esam paredzējuši paplašināt šīs pārbaudas. Uh, Un uh, mēs tātad gribam sniegt uzticēšanos, uh, padarīt šo pārtiks nozaru uzticamāku patērētājiem. Tālāk, Klo, klonēšana. Līzes kungs uzdeva jautājumu, kad mēs apņēmāmies, un tagad strādājam pēdējā posmā pie ietekmes novērtējuma, pabeigsim to tuvāko divu mēnešu laikā. Ja ietekmes novērtējums mums sniegs pareizo atbildi, tad mēs uh, izstrādāsim priekšlikumu. Runājot par higiēnas regulu, mēs neesam paredzējuši atvieglot higiēnas prasības mazinātās. Mēs ievērosim pamat principu, proti, ka attiecībā uz gaļas ražošanu atbildīga ir nacionālā varas iestāde. Tā novēro pārbauda kautuvis. Taču uh, esam pārredzējuši, ka dažus testus varēs izveidot, dažus paraugus varēs ņemt uh, ārēji uzņēmumi un tad nacionālās iestādes var pielāgot šīs pārbaudes vai šo paraugu ņemšanu pamatojoties uz iespējamo risku. Un tādā veidā arī tiek samazināts administratīvais sloks. Ir daļa parlamentārieši, kas man pieprasa samazināt administratīvās procedūras, un atkal citi pieprasa eh, šīs procedūras eh, paplašināt. Tātad mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, uh, rodot pareizo uh, līdzsvaru starp riska pārvaldīšanu un izvairīšanos no papildus izdevumiem. Par ko mani ministri vienojās pagājušajā nedēļu un par ko lauksaimniecības ministrs spriedīs šodien? Skaidrs, ka te ir uh, liels politiskas debats, taču lēmums vēl netika pieņemts. Uh, nu, komisijas prasa uh, paredzēt izcelsmes. Uh, marķēšanu. Ir eh, tādas valdības, kas gribas, eh, kas vēlas, lai uh, eh, gaļas izstrādājumi arī tiktu marķēti, cits saka, nevēlas. Tas atainojas arī padomas debatēs. Pārtiks jomā mums ir paveicies, tāpēc, ka šī ir vienīgā politikas joma kopā ar zivsēmniecībām un atomenerģiju, kad mums ir Eiropas komisijas inspektoru organizācija. Mums bija 110 eh, kontrolieri, kas eh, pārbauda, kā dalībvalstis īsteno šīs inspekcijas, un eh, viņi Eiropā izvērš 230 pār, 200, 300 pārbaudes. Un šis, šī inspektoru uh, kolēģija ir secinājusi, ka mūsu pārtiks ķēde ir droša. Tad lūdzu, šī te viena krāpšanās gadījumā dēļ neuzskatiet, ka pārtikas ķēde Eiropā ir nedroša. Krāpšanās ar vienu notiks, taču tās apjoms ir pavisam neliels. Priekšstādātāja kungs, domāju, ar to esmu atbildējis visiem jautājumiem. Lielas paldies! Lielas paldies! Līdz ar to šodien ir arī ieradusies EFSA pārstāvji un labprāt arī dotu Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādes pārstāvim vārdu. Tātad uh, EFSA pārstāvstu. Liels paldies priekšsādātāji, godātie parlamenta deputāti. Liels paldies par to, ka arī EFSA var piedalīties šajās diskusijās, var atkārtot to, ko teica komisijas pārstāvi. Šobrīd nav pierādījumu uh, pa drošības apdraudējumam, šeit runa ir par krāpšanu un nav runa par uh, pārtikas uh, drošumu. Um, mēs uh, palīdzam uh, pārvaldīt šo jautājumu plašākā kontekstā, strādājot pie zirga gaļas aprites, modernizējot gaļas kontroles sistēmu. Un šis priekšlikums tiks uh, sagatavots uh, šā gada uh, jūnijā. Šeit ir trīs eh, jomas, kas ir jākontrolē. Pirmkārt ir parazīts trihinēla spirālis. Tā, eh, šis parazīts ir rēts, bet uh, tas attiecas uz vienu zirgu no simts tūkstošiem, tātad šeit risks nav liels, bet tas tomēr pastāv. Uh, Tālāk par kem, ķīmiskām vielām zirga gaļā. Tātad ir fenilbutazons, kas jau šeit tika pieminēts, tas ir pretiekaisuma līdzeklis, ko izmantoja agrāk arī medicīnā, cilvēku ārstēšanai, un dažkārt to joprojām izmanto ļoti smaga artrīta ārstēšanai cilvēkiem, bet to izmanto arī uh, Uh, rikšotāju ārstēšanai, uh, bet fenilbutazons nedrīkst parādīties uh, pārtiks ķēdē. Šeit regulējums ir ļoti stingrs, ir kontroles mehānisms, uzraudzības mehānisms sadarbībā ar dalību valstīm esam izturējuši veikuši vairākus tūkstošus analīzu, un tikai dažos gadījumos rezultāts bija pozitīvs, šī viela tika konstatēta. Tālāk ir arī kadmijs konstatēts zirga gaļā. Šeit risks ir neliels, apdraudējums nav, bet tas arī tiek konstatēts pārbaudēs. Tālāk runājot no mikrobioloģijas viedokļa, zirga gaļa ir ļoti drošs produkts, to var ēst jēlā veidā, e, risks ir ļoti mazs. Un tā tad es vēlreiz atkārtoju, ka šeit ir runa par krāpšanu, nevis veselības apdraudējumu. Un mēs esam gatavi pal palīdzēt uh, pārtikas uh, rūpniekiem, uh, ja izstrādāt riska pārvaldības schēmu, lai varētu veikt uh, papildus uh, pārbaudas, ja nepieciešams. Lielas paldies! Lielas paldies! Līdz ar to nonācām pie debašu beigām un domāju, ka šīs debats ir nepieciešams. Kris Deivis, varbūt tās jūs vēlaties vēl uzdot jautājumu? Tikai vēlējos priekšsēdētāja jautāt, vai mēs nevaram uzdot vēl kādus papildu jautājumus, vai vismaz vienu. Man, diemž, tātad, Storī kundzei, diemžēl pēc piecām minūtēm ir jādodas, un visticamāk, tātad šeit ir jautājumi Lindas jautājums un Kristēvis jautājums. Frau Maginas. Maginas kundze, tikai patiešām vienu minūtu. Linda. Jā, man tu. Jā, es vēlos uzdot jautājumu te Storī kundze. Ja produkts tiek marķēts, gaļas produkts tiek marķēts, tad uzņēmumi ir atbildīgi par to, kas šajā produktā ir. Taču no komisijas šodien nekā tādu nedzirdētu, kas nedzirdēju ko tādu, kas man kā patērētājam ļauj saprast, ka kaut kas mainīsies. Jā, mūsu rīcībā ir sistēma, taču tā ir pievīlus, jo tur nebija viens uzņēmums iesaist, tur bija vairāki uzņēmumi. Viņi runāja par administratīvo slogu. Es nezinu, cik daudz mēs tagad iztērēsim līdzekļu uz šīm pārbaudēm, lai atjaunotu patērētāju uzticēšanos. Ja viņa neuzstāj uz to, lai gaļas izstrādājumi tiktu uh, marķēti, tad ko viņi paredz darīt, lai uzņēmumi būtu atbildīgi? Kristēvis. Es atzīstu, ka Eiropas Savienības uh, Mārķiešanas likumi ir labākie. Labākie pasaulē, protams, tie tomēr no dalībās puses ir jāizteno, taču paraudzieties uz Eh, tiesību aktiem, kas tur minēts, nekas nav minēts par to, kā dalībvalstīm tie ir jāīsteno. Mums ir 27 veidi, kā īstenot tiesību aktus, daži dalībvalsts to dara, citi saka, ne. Šķiet, ka nav nekādu liecību tam, kā šie tiesību akti tiek īstenot un kādas sankcijas tiek ieviestas eh, pārkāpumu gadiem, vai tā ir, Magines kundze? Paldies, mans jautājums saistīts ar Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādu un ar tās saiknēm ar citām iestādēm, piemēram, ar īrējas nacionālo iestādi. Es saprotu, ka katrai aģentūrai ir, ats, ir atšķirīga. Uh, atšķirīgas uh, eh, pilnvars atšķirībā no tā, ko dalībvārds tām ļauj. Es zinu, ka apvienotāja karalistē eh, netiek ļauts pārbaudīt izcelsmi Es biju domājis, ka mums dalība valstīs ir šīs aģentūras un tām visām ir vienādas e, kompetences, taču spriežot pēc tā, ko sacīja Kris Dēvids, e, tās pilnvars katrā dalība valstī arī atšķiras, tātad uzdevums būtu nodrošināt konsekvenci šo aģentūru darbībā. Un šeit šajā gadījumā ļoti svarīga arī neatkarība, lai patērētājiem informācija būtu pieejama. Paldies! Sicherlich. Paldies! Protams, ka izsakojamība ir viens no svarīgākajiem aspektiem, ņemot vērā izlasot uh, šīs ziņas, jo aizvien vairāk gadījumi parādās, piemēram, Gulašs tagad arī tiek aktualizēts, un Aldi Zyd, Aldi Nord, um, visi šie tātad veikali arī tiek būtībā kā upuri, tā teikt, atspoguļot. Nevis uh, pārdarītāji, bet gan tieši upuri. Tas nozīmē to, ka šī sistēma nedarbojās un nav mums tā perfektā um, sistēma izstrādāt. Ja šis šis skandāls patiešām izplašās tālāk, patiešām mums vajadzētu padomāt par to, kā šis marķējuma, tā teikt, um, marķējuma tiesību normas, vai te kaut kas varbūt tās ir uzlabojams, vai te kaut kas ir jāmaina. Un 2001. Uh, gadā mums jau bija iespēja kaut ko uzlabot, un ja mēs Un tie cilvēki, kas pieprasa striktākus noteikumus, nu, diemžēl tas pirms tam tika noraidīts. Nu, jāņem vērā to, ka mēs to noraidījām, un līdz ar to mums nevajadzētu izlikties, ka mums ir baigas skaista sistēma. Ja tas, kas vēlas iegādēties eh, zirga gaļu, tas arī iegādājas zirga gaļu, nevis, ka kaut kas kaut kādā veidā pēkšņi reve veikalā parādās eh, lazaņā šī zirga gaļa. Mums patiešām. Uh, patiešām neeksistē simtprocentīgi noteiktība un drošība, nekaitīgums, bet es patiešām es nezinu, kā izskaidrot cilvēkiem, jo es iepriekšējā nedēļā saņēmu tik daudz telefonu zvans. Šī uzticamība sistēmai būtībā pazūd, un līdz ar to mums vajadzētu pievērst uzmanību lielāk, nevis kaut kā, pie, nevis teikt vienkārši, nē, nemazām tik slikti nav, tas ir vienkārši viens skandāls, kur, bet, ja patērētājs gandrīz katrā super marketā, jeb lielveikalā, Eiropas Savienības dalībvalstīs būtībā tiek iesmērēts zirga gaļa, nevis lielopgaļa, tad patiešām te kaut kas ar sistēmu nav kārtībā, un patiešām mums nevajadzētu izlikties, ka kaut kas te nav kārtībā. Komisija lūdzu. Thank you very much. So, no, just to give an idea, the amount... Liels paldies! Tikai, nu, lai jūs saprastu, runājot par tonu daudzumu, par ko še, kas bija iesaistīts šajā krāpšanas gadījumā. Tātad šeit ir runa par 20 tonām gaļas no 100 tūkstošiem tonu gaļas, kas tiek patērēts Eiropā. Tātad šeit ir runa par 0,02%, 0,02% diviem procentiem no visa gaļas apjoma, kas tiek patērēts Eiropā. Protams, šis gadījums ir ļoti nopietns. Es piekrītu Makevans kundzei, ka krāpšanas gadījums ir ļoti nopietns. Bet mums ir jāpasaka patērētājiem, un tā ir mūsu atbildība. Jā, protams, saka, jāpārbauda vispārējo gaļu arī, jā. Mēs jau nevar, mēs esam pāredzējuši veikt 2000 250 uh, testu Varbūt pēc ne, mēneša mēs zināsim, ka krāpšanas apjoms ir lielāks nekā mēs to šobrīd domājam, bet šobrīd mēs esam konstatējuši vienu lielu krāpšanas gadījumu, runēt par 20 tonām, bet nav runa par visu sistēmu. Un tieši šā iemesla dēļ komisija ir paziņojusi, ka tā vēlas uh, finansēt uh, pārbaudes viena mēneša. Uh, garumā, lai uh, konstatētu, kāda ir situācija Eiropā attiecībā uz uh, zirga gaļu. Nu, pēc mēneša saņemsim rezultātus. Bet šobrīd es uzskatu, ka mūsu kontrols un izsekojamības sistēma darbojas. Un uh, jautājums par izcelsmes norādi. Jūs Eh, domājat, ka šādā gadījumā uzņēmumi neiepirks gaļu no citām dalībvalstīm. Tas nozīmē, ka tādā veidā mēs cenšamies eh, likvidēt iekšējo tirgu, aizliedzot eh, uzņēmumiem iepirkt gaļu citās dalībvalstīs. Tad tā jūs to vēlaties, jūs taču tā teicāt. Nu labi, teiksim citādāk. Kādēļ visām šīm aģentūrām ir dažādas kompetences. Šeit mēs runājam par dalību valstu iekšējo darbu organizāciju. Ir uh, kontrols institūcijas, kas ir pakļauts ministrijām, citās ir uh, aģentūras, tā kā uh, un mums, piemēram, šie inspektori darbojas manā nodaļā. Tātad mums eh, ir, eh, ir eh, atsevišķas valstis, kur ir neatkarīgas aģentūras, citās valstīs šīs kontrols institūcijas pakļauts ministrijā. Mēs nevaram iejaukties dalību valstu brīvā izvēlē, organizēt kontrols dienestu darbu. Bet mums ir jānodrošina, lai zinātniskā kontrole būtu neatkarīga un lai dalību valstu inspektori varētu darboties un lai inspektoru skaits būtu pietiekams, lai varētu izkontrolēt uh, tiesību aktu īstenošanu. Un uh, mums ir jāraugās, lai dalību valstu veiktie pasākumi notiktu veikti atbilstošā līmenī. Linda vēlētos kaut ko paskaidrot. Um, Paula, suggesting... Es tikai gribēju precizēt. Es negribu teikt, ka mums ir jāmārķē uh, šī gaļas izcelsme, lai uh, gaļa netiktu iepirkta citās valstīs, bet es uzskatu, ka ir jāmārķē, lai, lai patērētāji zinātu gaļas izcelsmi, lai varētu saprast, kāda ir bijusi piegādes ķēde un lai cilvēki būtu uzmanīgāk attiecībā uz pārtiku. Un Uh, tagad uh, jūs uh, runājat par izmaksām, ka viss ir jāmaksā uh, iestādēm gan Eiropas uh, līmenī, gan valsts līmenī, viss no budžeta. Vai tiešām komisija nevarētu ierosināt, ka uzņēmumiem pašiem ir jāuzņemas lielāka atbildība par uh, piegādes ķēdi. Kā mēs varam panākt, lai šie lielie uzņēmumi, lielās korporācijas uzņemtos atbildību par to, ko tās pārdod patērētājiem? Labi, komisēji, dosim vēl vienreiz vārdu, lai varētu atbildēt uz šo jautājumu. The... Es joprojām uzskatu, ka kontrole ir jāveic atbildīgajām iestādēm, ir jābūt oficiālai kontrolei. Un šobrīd tikai gaļas uh, piegādes ķēde maksā par šo kontroļu veikšanu. Mēs uzskat, sagatavosim priekšlikumu, ka katram uzņēmumam saistībā ar uh, paredzamo risku ir jāmaksā par kontroli, bet kontrolē ir jābūt valsts pārziņā oficiāli. Labi, liels paldies! Esam nonākuši pie de debašu jeb diskusiju beigām. Katrā gadījumā, manuprāt, ir ļoti liederīga diskusija. Es ceru, ka mēs uh, neaizmirsīsim šīs diskusijas, kā tas ir ierasti, un patiešām, ka mēs arī iegūsim kaut kādas mācības. Līdz ar to novēlu kolēģiem eh, jauku vakaru. Rītdien tiekamies deviņos no rīta, lai balsotu. Lūdzu atcerieties, ka paņemt līdzi savus balsošanas kartes, un līdz ar to jauku vakaru. Paldies!